So, good morning, everybody. Labrīt visiem, saka priekšādātāji, sāksim darbu. Pašā sākumā mums būs uzklausīšana par cilvēktiesībām Āfrikas Savienībā, sasniegumu un izaicinājumu. Esam plānojuši šīs uzklausīšanās laikā runāt arī par mūsu plānoto misiju uz Adisabēbu, uz Āfrikas Savienību tātad. Mums gan šis jautājums bija nedaudz jāmaina, un tagad tomēr dosimies uz Āfrikas Savienību. No, I have to speak, otherwise you don't hear. <laughs> okay. What's it? So we, uh... Tātad ir notikušas izmaiņas un plānojam turp doties jūlija beigās, pēdējā Tirkijas nedēļa pirms vasaras brīvdienām. Un tāpēc ir ārkārtīgi lieliski, ka šeit, dro komitejā, varam runāt par cilvēktiesību jautājumiem un to pārkā, cilvēktiesību pārkāpumiem Āfrikā. Tagad pirms vizītes varam darīt to biežāk, lai redzētu arī, cik tālu Āfrikas Savienība ir izstrādājusi dažādu veidu stratēģijas, struktūrālas stratēģijas attiecībos konkrētu valstu jautājumiem. Bija ārkārtīgi jauki, ka vakar Āfrikas Savienības komisijas eh, līdzpriekšsādāja Nīnie Cuma bija Briselē uz vienu dienu ieradusies. Nu, un tas liecina tiešām par to, ka arī Āfrikas Savienība lūk cenšas veidot labas attiecības ar ES. Viņa tikās ar Barozu, ar Van Rompuju kungu. Arī mūsu priekšādātājs Šulcs bija paredzējis ar viņu tikties, bet viņš bija saslims un lūdza man tikties ar viņu viņa vietā. Tas tiešām bija lieliski, tā bija ļoti laba iespēja. Viņš šajā amatā ir kopš pagājušā gada jūlija. Un kopējais viņas sagatavotais darbs ir saistīts ar to, ka, lūk, Āfrikas Savienībai būs 50. gads kārta kopš tās dibināšanas, un viens no uzdevumiem ir izstrādāt plānu arī par to, kāda ir nākotnes vīzija attiecībā uz šīs organizācijas vietu pēc, eh, pēc turpmākiem gadiem, tātad 2050. gadā. Mēs turklāt vienojamies, ka būtu ļoti vien, liederīgi, ja cilvēktiesība aizsardzības darbs Āfrikas Savienībā un arī mūsu cilvēktiesību komitejā šeit tiktu intensificēts. Un debatēs mēs uzzinātu vairāk viens par otru uzzinātu, kas ir tas liederīgākais, kā var spēcināt organizācijas darbu. Nu, diemžēl gan tikšanās mums laiks bija tikai pusstunda, un problēma taču ir ārkārtīgi daudz. Bet Lamīnī Cumas kundze uzsvēra, ka tā kā ir tik, ārkārt daudz, tik ārkārtīgi daudz vardarbīgu konfliktu un karu Āfrikas Savienības uh, valstīs, tad īpašs fokus viņas darba gaitā būtu pārliecināties par to, ka tiek aizsargātas sieviešu un bērnu tiesības eh, tajās reģionos, kuras skar karš un konflikti. Viņa uzskata, ka būtu liederīgi veidot tādu kā īpašo koordinātoru un konsultatīvo dienestu. Nezinu gan, kā šāds amats tiktu nosaukts, kas tad Āfrikas Savienībā uzņemtos šo īpašo lomu strādāt pie eh, sieviešu un bērnu tiesību aizsardzības, eh, vērs, vērsoties arī pret seksuālo vardarbību, eh, kara ietvaros un tā tālāk. Tātad viņi nāks klē ar pavisam konkrētiem priekšlikumiem šai ziņā, un mēs, protams, saturiski kā komiteja šos viņas centienus pilnīgi noteikti varam atbalstīt domāju, ka Eiropas Savienībā šos centienus vajadzētu ņemt vērā un vērtēt atzinīgi. Es jau teicu, ka lūk, ka, lūk, mums būs video konference, ir, ir, ar, mums būs eh, profesori Fāli, kas runās ar mums. Tas gan nav tikai tāds viens īpašs ieteikums, nē, tas ir kaut kas tāds, ko esam uh, no rekomendācijām uzņēmuši un ko vēlamies tad arī turpināt kā tādu pasākumu. Am, mūsu uzklausīšanas programma ir ļoti ambicioza, pateicoties mūsu tehniskajiem dienestiem mums ir izdevies lūk nodibināt sakarus ar ar eh, tiesnesi Sofiju Kufo no Ganas, kas ir Āfrikas cilvēktiesību un tautu tiesību tiesas prezidente. Viņa lūk runā ar mums no Tanzānijas. Labrīt, priecājamies, ka jūs esat varējis mums pievienoties. Godētā tiesnese, vai varam pārbaudīt, vai jūs mūs dzirdat? Varu gan jūs dzirdēt, un ceru, ka jūs dzirdat arī mani. Labrīt arī jums! Jā, dzirdam jūs ļoti labi, turpina priekšsādātāji šeit Eiropas parlamentā. Mums ir ļoti plaša darba kārtība, bet regulāri, le, regulāri pievēršamies arī tam, ka cenšamies izzināt, kā cilvēktiesības tiek aizsargātas un kā darbojas cilvēktiesība organizācijas dažādos reģionālos ietvaros. Vai tās sasniedz savus mēķus, kādi ir izaicinājumi, ar ko tās sastopas? Nu, lūk, un te mēs runājam par e, vakar no rīta tikā mums bija debatas ar dažādiem pilsonisko organizāciju pārstāvjiem no ASEAN reģiona, un no nu, esam ārkārtīgi priecīgi, ka varē, varam diskutēt ar jums, Akufo kundze, un ceram, ka jūs padalīsieties ar mums informācijā par to, kas ir tas jaunākais Āfrikas cilvēktiesību un tautu tiesību tiesā Un jūs varat tad varbūt mums pastāstīt, es uzskatu, būtu ļoti liederīgi arī mūsu tālākajam darbam, ja jūs paskaidrotu, kas tas ir, ko jūs darāt, un varbūt varētu sniegt arī kaut kādu veidu rekomendācijas tam, ko mēs varam darīt šeit Eiropas Savienībā. Šobrīd klāt ir Eiropas parlamenta deputāti, pilsonisko organizāciju pārstāvi un arī dzen kolēģi no Eiropas ārējās darbības dienesta. Tātad lūdzu došu jums vārdu, bet varbūt jūs varētu paturēt prātā to, ka lūdzu izteikties jūs neilgāk par piecām minūtēm. Right. Thank you very much. Jā, paldies. Labrīt visiem. Tā kā man ir tikai piecas minūtes, un es domāju, jūs esat saņēmuši jau kopsavilkumu tam, ko es biju plānojis teikt šodien. Attiecībā uz Āfrikas cilvēktiesību tiesas darbu cilvēktiesību instrumentu Āfrikā struktūra attiecībā arī uz Āfrikas hartu par cilvēktiesībām. Tas viss veido cilvēktiesība aizsardzības sistēmu. Un arī Āfrikas cilvēktiesība komisija, ko mēs šeit saucam vienkārši par komisiju. Un tad ir arī tiesa. Tiesa papildina Āfrikas cilvēktiesību komisijas darbu, tādā veidā, ka komisijai ir tiesiskā vara, tāda kvazī tiesiskā iestāde tā ir. Mūsu jurisdikcija un uzdevums, kā tas ierakstīts hartā, ir aizsargāt cilvēktiesības Āfrikā. Un iz, izmantot instruments, kas ir mūsu rokā, lai, lai aizsargātu cilvēktiesības. Un mūsu darbības subjekts ir kāda atsevišķa valsts vai vismaz juridiska struktūra. Tātad tie ir mūsu subjekti un ar to mēs atšķiramies no ICC kā iestādes. Un Katrā ziņā mūsu galvenais uzdevums ir aizsargāt tos principus, kas ir iestrādāti hartā, izmantojot tādus instrumentus. Un tā, tā skaitā Āfrikas protokolu par sieviešu tiesībām un bērnu tiesību hārtu Āfrikā. Tāda ir mūsu jurisdikcija.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 Mēs turpinām eh, šobrīd uzklausīt jūs, mēs jūs dzirdam. Eh, diemžēl kvalitāte neļauj nodrošināt tulkojumu un arī mūsu viesus. Eh, profesors arī jūs dzirdat, tā kā droši turpiniet. The, the, the, the, so I've spoken about the challenge of this requirement of a declaration before individuals and NGOs can access the court. And, uh, but there's also a big, uh, another level of challenge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 Yes. And uh, I think maybe I will stop here. Yes. So thank you very much, uh, Justice Akufu. That... Paldies, tiesnes Kofu kundze. Bija lieti, ļoti informatīvi uzzināt, cik daudz laika bija nepieciešams, lai izveidot šo tiesu. Un to arī, ko jūs plānojat nākotnē. Es tā saprotu, ka tad, kad jūs aprakstījāt, ka tikai neliels valstu skaits, konkrēti sešas, kas ir pieņēmuši deklarāciju, lai pieļautu labāku piekļuvu tiesai nevalstiskajām organizācijām. Un arī diezgan neliels ratificēšanas skaits tātad par protokolu, kas, ar kuru izveidoja tiesu. Tad mēs arī no savas puses, eh, strādājot ar valstīm, kas ir Āfrikas Savienības dalību valstis, aicinātu viņus pēc iespējas ātrāk ratificēt šo protokolu par tiesu. Šobrīd es saprotu, ka mums ir tehniskā iespēja, ja jums pašai laiks ļauj, uzklausīt profesoru Fālu no starptautiskās cilvēktiesību tiesas, kurš seko Āfrikas Savienības darbam. Un tad debašu daļā jums būs iespēja arī piedalīties. Vai tas jums ir pieņemam? Jā, tas būtu labi. Tātad pirms es eh, dodu vārdu profesoram Falam, eh, gribu sveikt arī šeit viesus un konkrēti eh, Kabram Deo kungs no Āfrikas Savienības, kā vēstnieks Eiropas Savienībā. Es ceru, ka vakardien eh, doktoras Laminī Cumas vizīte noritēja sekmīgi. Tātad, eh, mums, pie mums šeit ir profesors Mabasa Fols, uh, Jūs ir izvēlusies eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai prezentētu dažādos ieteikumus no Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības cilvēktiesību dialogu, kas notika eh, pagājušajā gadā Adisabebā. Un tātad, lai šos jautājumus aktualizētu sarunās ar Āfrikas Savienību. Mēs savā komitejā saņēmām informāciju no Labrenidis kunga, tas notika slēgtām durvīm, un tieši par cilvēktiesību aizsardzības darbu. Kā jau sacīju, ir ļoti svarīgi vispirms uzzināt no jums arī eh, visu par Āfrikas Savienības darbu, tas tieši cilvēktiesība aizsardzībā. Un dodu vārdu jums. Un mēs tad pēc tam varam lūgt viesus uzdot jautājumus. Merci, la présidente. Je tiens d'abord à remercier. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es sākumā gribētu pateikties visam Eiropas parlamentam un arī DRO apakškomitejai. Un uz dialogumu, kas tika izteikts pilsoniskai sabiedrībai, kur pārstāvju. Sofija Akufo kundze, tiesnese Viņas uzstāšanos es gribu ļoti atzinīgi vērtēt, kā arī to faktu, ka tiek veidot šī tiesa. Āfrikā aptuveni 15-20 gadus un aptuveni 20 gadus atpakaļ Āfrikā ir izstrādāts tāds ļoti labs juridiskais arsenāls. Es nevarētu um, tagad vienkārši izskatīt visus šos instrumentus, bet patiesi ir tāds uh, liels arsenāls. Un šodien tā uh, ļauj, piemēram, uh, bijušajiem tiesāt bijušos prezidentus. Tiesājas tiesas priesās Senegālā, tā tas ir bijis Čādas prezidents ir stājies tiesas priekšā. Un tas viss ir noticis um, pateicoties Āfrikas uh, uh, Savienības izsniegtajam mandātam. Bez tam ir, jāsaka, arī Āfrikas Savienība ir pieņēmusi daudz dokumentus, lai cīnīties pret uh, smagākajiem nozīmēm Cīņa pret uh, nesodāmību un smagiem uh, nozīgumiem, dāmas un kunga parlamentārieši, man liekas, ka ir uh, lielākā prioritāte Āfrikas kontinentā šodien. Nedrīkst ļaut atkārtoties noziegumiem, un tādēļ ir jāsāk karš pret noziegumiem. Tas ir temats, par kur es uzstājos, kur jūs aicinājāt uzstāties, jūs drīz dosieties uz Etiopiju, Afrikas Savienības atbilstošā komisija, pieņēma rezolūciju nosodot Etiopijas valdību, un tā arī ir zīme tam, ka Afrikas Savienībā šodien ir institūcijas, kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem un kas. Uh, aktīvi strādā un iesaista pilsonisko sabiedrību šajā darbā. Bet mēs redzam, ka lietas neattīstās pārāk ātri, pietiekam ātri. Nu, arī tādēļ, ka Āfrikas Savienība nav pilnīgi visās institūcijās pārstāvēta un tieši tajās, kas ir kas strādā ar cilvēktiesību jautājumiem, kuriem ir izsniegti mandāti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jauna valsts ir Āfrikas pilsoniskā sabiedrība. Tas jādara plašāk, un šodien saskaramies ar pirmo izaicinājumu Āfrikas Savienībai. Tā ir ieviešana. Mums ir ļoti labi instrumenti. Mums ir uh, juridikcija šodien. Uh, tās uh, aptvērums uh, un tās kompetences. Uh, paplašināšies, varēs tiesāt korupcijas aktus, pirātismu, par pirātismu varēs tiesāt un arī par citiem noziegumiem. Bet uh, lielākais izaicinājums ir tiešām ieviešana. Āfrikas Savienība cieši no tā, ka tās lēmumi netiek pilnā apjomā ieviest, tāpat arī tas skar rekomendācijas. Tik runāts par aptuveni 10% ieviestu lēmumu un nevairāk. Uh, Pilsoniskā sabiedrība. Komisija nodarbojas ar šiem jautājumiem un arī ar uh, lēmumu ieviešanu. Ir uh, četri iemesli noteikti, kādēļ uh, ieviešana ir tik zema. Diskusiju laikā mēs varētu pie tā atgriezties, bet labi, man nav laika tos izskaidrot. Pilsoniskā sabiedrība, ja tā ir atbalsta stīta, dāmas un kungi deputāti, var piedalīties. Uh, Uh, Āfrikas Savienības lēmumu ieviešanas uzraudzības procedūrā, uh, un tas var notikt nacionālā līmenī, kā arī pašvaldības līmenī. Jo tās ir valsts, kas pārkāp cilvēktiesības, kas pieņem lēmumus, un tās ir valstis pašas, kas neievēro uh, pieņemtos lēmumus. Nu, tas nedaudz tiešām ir tā. Tā ir problēmas um, sakne tie, tās institūcijas, kas pieņem lēmums, pie viņiem ir grūti vērsties, viņas ir grūti atrast. Nu, piemēram, Afrikas Savienības cilvēktiesība apakšpadomu vai arī tiesa. Daudz, kas ir darīts sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību arī šai tiesai, no, sakot no 90. gadiem, bet ne visi jautājumi ir izskatīti. Piemēram, 94. gada Ruandas genocīds ir bijuši kari pārkāpumi, sieviešu bērnu iedzīvotāju tiesības ir pārkāptas, bet komisija nav pievērsusies šiem jautājumiem. Un aptuveni desmit gadus šī komisija maina darbu un um, sāka strādāt, izskatot uh, faktiem, ko minēja līdzīgus. Pilsoniskā sabiedrība un nevalstiskās uh, organizācijas uh, organizēja dažādas fórums, kas sagatavo visas cilvēktiesību komisijas sēdes. Sēdes notiek divreiz gadā, tajās piedalās aptuveni 200 cilvēku, un tas ir tā kā dzinējspēks, dzinējspēks šīs komisijas darbam. Tiek runāts par visiem pārkāpumiem, re, uh, tiek izstrādāti priekšlikumi, uh, rezolūcija priekšlikumi un iesniegt cilvēktiesību komisijā. Tiek uh, sastādīti arī alternatīvie ziņojumi, specifisko grupu intereses, izskata visus jautājumus, kādi ir. Uh, notikuši. Arī paralēlajā pasākuma fóruma ietvaros notiek. Nu, kopumā jāsaka, ka ne, eh, valstiskās organizācijas, kurām nav plaša finansējuma iespēja, un situācija eh, pasliktinās. NVO ir aizvien mazāk un mazāk iespēja šajā fórumā piedalīties. Un neskatoties uz eh, to, ka līdzekļi ir maz, informācija par cilvēktiesību pārkāpumiem tiek savākta ļoti plaši. ES vajadzētu mūsu skatījumā ļaut piedalīties šīm organizācijām, piedalīties formos, gatavot cilvēktiesību komisijas dokumentus un Afrikas tiesa. Tā jāstrādā ak aktīvi 34. punkts, 6. apakšpunkts līgumos ir noteikts. Un daudzos izmeklējumos tiesai, diemžēl, jāpasludina cilvēku par nekompetentu, jo valsts nav vai nu ratificējusi protokolu, vai arī valsts nav a, speciāla deklarācija a, publiskojusi. Tātad kompetences jautājums ir a, savā ziņā tāds bloķējošs jautājums. Tas ir 34.6 pants, uz kuras atsaucos un tas, nu, praktiski riskē mūs um, saskaties ar, tas nosaka to, ka mēs varbūt saskarsimies ar situāciju, kad um, tiesa nevarēs iztaisāt daudz uh, jautājumus. Es domāju, ka es uh, parlamentā būtu uh, jāpalīdz arī upuriem, būtu jāveido fonds. Šis jautājums jau ir uh, skatīts. Uh, uh, veidojot plānus, strateģiskos plānus tiesai. ES ir viens no nozīmīgākajiem tiesas partneriem. Varētu izmantot atbalsta mehānismus Āfrikas Savienībai un atbalstīt gan upurus, gan arī tiesu. Tiesai jābūt pieejamai pilsoņiem, visiem no sabiedrības bērniem, sievietēm. Uh, pamatiedzīvotājiem jābūt iespēja vērsties tiesā. Tiesai jāsaņem lietas un jāizskata dažādās lietas arī no Āfrikas Savienības. Valsts izsaka deklarācijas 54.6 un, manuprāt, arī 34. pants ir attiecināms uz 48 valstīm un pilsoņi nevar vēsties tiesā un nevalstiskās organizācijas to nevar. Uh, Nu, līdz ar to, kas tad paliek? Līdz ar to komisija ir tikai divas jautājumus iesniegus izskatīšanai, un divas lietas, tas tiešām nav daudz. Viena no tām es iesniedzis es pas. Tā tad starp tiesu un komisiju ir zināms dalījums, ko nespējam pārvarot, pārvarēt uh, priekšsēdētājs kundz dāmas un kungi komisāri. Mēs vēl neesam nonākuši līdz tādam apjomīgam jautājumu skatīšanas uh, līmenim. Es redzu, ka arī e, man vairs nav e, laika. Mums ir jāierosina pirms rezolūcijām sastīties ar, atbil, ar valstīm un ar Afrikas Savienību. Mums jānodrošina komisijas neatkarība. Komisija turpinās aktīvi strādāt un uh, pieņemt rezolūcijas, tā strādās pilnīgi neatkarīgi un aizstāvēs cilvēktiesības. Jāizskata pilnīgi visi cilvēktiesību pārkāpumu fakti, un lai to varētu izdarīt, ES ir jāatbalsta projektu, kas ir vērsts uz pilsoniskās sabiedrības informēšanu, programmas eksistē, bet tās tagad vairs netiek īstenotas, un tā kā nav finansējuma, mēs nevaram īstenot izglītības projekts. Nu, kāda jēga ir pilsoniskās sabiedrības kādam no aktoriem, ja viņam nav atbilstošās izglītības, ja viņš nevar tādu rezolūciju sastādīt vai nevar mm, vērsties tiesā? Ir nepieciešama uh, izglītība, ap, apmācība tehniskā un juridiskā ziņā lai varētu izmantot uh, reģionālos un vietējos uh, instrumentus uh, cilvēktiesību aizstāvībai, kā arī e, aiz, izmantot e, Āfrikas Savienības instrumentus. Tie netiek izmantot, jo cilvēki maz zina par tiem. Ir nepieciešams programmas, kuras jūs tiesnesis kundze un jūsu tiesa jau ir sākusi īstenot, ir vajadzīgas izglītības un apmācības programmas. Mūsuprāt, tām ir jābūt ar plašāku aptvērumu. Uh, Senegāla, uh, jūs arī uz četrām citām valstīm esat uh, devusies, bet man liekas, ka nu, tas nav pietiekami. Tātad tiesdarbība ir jāpaplašina, jātiec ar uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, jāizmanto tehnoloģijas, uh, Twitters uh, un citi sociālai tīkli ir eh, jāgatavojas tikšanās reizēm. Daudz, ko mēs varam mācīties eh, no eh, tiesas un pilsoniskai sabiedrībai, jāzina, kā tā var vērsties tiesā. Tāpat arī jāpārvar politiskie, tehniskie, juridiskie šķēršļi, procedurālie šķēršļi nacionālā līmenī. Nacionālā līmenī ir grūti vērsties tiesās, dāmas un kungi, parlamentā arī šī Āfrikas Savienībai jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību un pilsoņiem, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības kompetences. Tas dos iespēju Āfrikas Savienībai pievērsties cilvēktiesību jautājumiem, novērst pārkāpumus, novērst smagus noziegumus. Ja nav uh, spēcīgas pilsoniskās sabiedrības, un ja nav tādu orgānu kā, piemēram, tiesa, Āfrikas Savienība, mēs nevarēsim aizstāvēt cilvēku tiesības. Ekonis, ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību aizstāvība ir ļoti nozīmīga. Āfrikas uh, iedzīvotāji uh, nespēja iz. Uh, pārvarēt nabadzību, uh, bezdarbu jauniešiem, izvarošanas sievietēm, izslēgšanu un uh, minoritāšu apspiešanu. Valsts nerespektē lēmums, kas ir pieņemti, un pieņemtie lēmumi netiek ieviesti. Dažas valstis a, uh, pat ir a, pasludinājušas, ka uh, tā, tā tiesas lēmumi viņiem, šīm valstīm nav obligātas. Tāpat arī netiek uh, veikti pasākumi, lai apkarot ļaunākos noziegums. Šīs pašas valsts uh, tām jāievēro uh, tiesas lēmumi, jo tās ir ratificējušas uh, hartu, dāmas un kungi ES, dāmas un kungi parlamentārieši, ES e ir uh, partners eh, un lielākais arī devējs eh, Afrikas Savienībai. Tā jāstiprina pilsoniskā sabiedrība, jāturpina šo centienu īstenošanu. Un tagad runājot par finansējumu. Finansējums ir nepieciešams mūsu iedzīvotāju eh, interesēs, un tādēļ ir jāveido tādas politiskas saiknes ar uh, Afrikas Savienību. Jā, aizstāv tiesības, un jāpievēršas izaicinājumiem. Pievērsīsimies Āfrikas iedzīvotājiem, stiprināsim tiesisko sistēmu, tiesiskumu, lai nebūtu uh, paštiesu. Paldies, dāmas un kungi, uh, un uh, Eiropas parlamenta deputāti par jūsu uzmanību. Nu, merci beaucoup. Liels paldies, saka priekšsēdētāji, paldies, profesori Fāli. Tiešām bija ārkārtīgi interesanti jūsos klausīties. Domāju, ka atsevišķi jautājums, ko jūs norādījāt par to, kur Eiropas Savienība varētu būt liederīga, tā varētu palīdzēt, un, piemēram, palīdzēt apmācīt cilvēktiesību komisijas darbiniekus, vai varbūt pat padomāt par to, kā atbalstīt cilvēktiesību noziegumu upurus, ja tie tiek identificēti tiesas procesu gaitā, nu, lūk, protams, jā, šādu par aizsardzību ir svarīga. Līdzīgs piemērs pastāv, piemēram, starptautiskās krimināltiesas gadījumā. Tur ir šis brīvprātīgais upuru fonds, kas palīdz. Bet, nu, domāju, ka šeit varētu kaut ko teikt dārējās darbības dienestas, pastāstot mums par to, kā jūs aizstāvat cilvēku tiesību aizsardzības darbu Āfrikas Savienībā. Šeit pie mums ir Korejas kundze, un jūs tad pastāstīsiet, lūk, jums savu viedokli. Paldies priekšādātājiem! Liels paldies, ka uzaicinājāt Eiropas ārējās darbības dienestu pārstāvis šeit piedalīties runājot par tik ārkārtīgi svarīgām tēmām, kā jau jūs nu pat minējāt. Tikai pirms pāris nedēļām es, e, vēstnieks cilvēktiesību jomā, Lambrindis kungs stāstīja par to, kas norisinās ar cilvēktiesību dialogu ar Āfrikas Savienību, kas norisinās pagājušā gada novembrī. Daži no tur minētiem, ja, no jūs minētiem jautājumiem tur arī tik minēti. Tāpat arī e, Afuko kundze piedalījās šajā dialogā. Nu, diemžēl e, nevarēja piedalīties e, komisijas pārstāvi, bet ceram, ka desmitajā raundā pilnīgi noteikti iekļausim arī pārstāvis no Dubējā Dokī dienas, komisāra dienesta kunga dienesta ietvariem. Ja, jā, protams, sensitīviem, ka izveidot virkni iniciatīvu, dažādi instrumenti, mehānismi un tā tālāk ir vesels arsenāls, kā jau Folkungs teica, viņi rokās tajā brīdī, kad tiek runāts par cilvēktiesību aizsardzību Āfrikā. Turklāt ir arī Eiropas, eh, Āfrikas Savienības cilvēktiesību stratēģija, kas, protams, ir ļoti pozitīva. Nesen turklāt redzējām, ka ir izstrādāta arī eh, Āfrikas hārta demokrātijai vēlēšanai. Uh, vēlēšanām un tiesiskumam. Domājam, ka šī stratēģija piecgadu darba plāns izrādīsies ļoti liederīgs instruments tajā brīdī, kad vajadzēs mērīt un kontrolēt rezultātus. Šī stratēģija, kā jūs zināt, ir atsevišķi izstrādāta arī mūsu dienestam, un tas vienotru papildam. Neskatoties uz grūtībām, ar ko sastopas Āfrikas Savienības institūcijas, strādājot pie cilvēktiesību jautājumiem un īstenojot savus mandātus, mēs tomēr augstu vērtējam Banģo komisijas darbu. E, par visām tām apsūdzībām, ko tā aizvarsīs pret Āfrikas valdībām, ir īpaši, piemēram, Etiopijas gadījumā. Mēs turklāt domājam, ka ir ļoti labi arī tas, ka Ruanda nesen ir parakstījusi deklarāciju, ar kur, ar kur tiek dot piekļuvi e, pilsoņiem vērsties tiesā pievienoties tām piecām citām valstīm, kas to jau ir izdarījuši. Mēs turklāt par pozitīvu uzskatām to, ka Āfrikas ekspertu komiteja, kas strādā pie bērnu labklājības un tiesībām, nesen nāk uz klējā ar savu pirmo paziņojumu. Tāpēc, jāsaka, tiešām progress ir gūts diezgan lielā mērā. Un tomēr neskatoties uz šo gūto progresu un e, ļoti būtisko struktūru cilvēktiesību aizsardzībā, dzirdējām jau no Folkungs, cik daudz izaicinājumu ir mūsu priekšā detalizētajos neizdzinošos, bet tomēr pastāv zinām politiskais, zināms politiskais gribas trūkums no Āfrikas valstu puses. Viņi nepieņem lēmums, e, šos, neuztver šos tiesas lēmumus nopietni, nenodarbojas ar sadarbību savā starpā, arī e, tiesa un komisija savā starpā nepietiekami sadarbojas, pietrūkst arī cilvēku resursu. Tāpēc mēs tiešām ceram, ka varam piedāvāt atbalstu šīm institūcijām, un šis piedāvātais atbalsts novedīs pie lielākas koordinācijas starp institūcijām. Mūsu mērķis ir šādu atbalstu turpināt arī turpmākajos gados. Esam nonākuši pie nākamā septiņu gadu raunda pie Visāfrikas instrumenta, un eh, tur tiks ietverts arī cilvēku eh, cilvēktiesību un pārvaldības komponents kuram un tā mērķis būs atbalstīt kopējo cilvēktiesību aizsardzības organizācijas struktūru. Tāpēc ņemam vērā profesora Fola aicinājumu atbalstīt, piemēram, šo NVO fórumu un atbalstīt pilsonisko sabiedrību šādā veidā, turklāt sniedzot informācijas kampaņas un tam līdzīgi. Mēs tiešām to darīsim, ja tāda iespēja radīsies. Turklāt grasamies turpināt šos jautājumus pieminēt regulārajos cilvēktiesību dialogos ar Āfrikas Savienību un eh, iespējamības gadījumos pat tajos brīžos, kad uh, dialogs ar Afrikas Savienību ir tā labākā platforma, lai virzītos uz priekšu, mēs vienlaicīgi saskaņā ar 8. pantu politi īstenosim uh, politisko dialogu ar Afrikas analogiem, lai, piemēram, pieminētu tādus jautājumus kā ratifikācija protokolam, kas pievienots hartai uh, par tiesas izveidošanu, vai, piemēram, cita veida jautājums, kas saistīta ar NVO piekļuvi tiesām. Protams, Ja runājam par upuriem un cilvēktiesību aktīvistiem, tad mums ir, protams, Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībām. Tā mērķis ir aizsargāt atbalst, eh, piedāvāt atbalstu šādos gadījumos eh, un šā, šādos, eh, šā, šādās situācijās. Un par to varat nešaubīties. Paldies, saka priekšādētāji. Vai jūs vēlaties izteikties no deputātu puses? Nē? Nu, man ir jautājums, jautājums, kas varbūt nav tik lielā mērā saistīts ar dažādu veidu ratifikācijas procesiem un īstenošanu, bet vairāk saistīts ar jūsu tīri politiski raksturu viedokli par šiem jautājumiem. Nu, piemēram, kā, kā jūs domājat, protams, ir ārkārtīgi svarīgi cīnīties pret nesodāmību un patvaļību. Prot, un ir arī ļoti būtiski kara noziegumi, kas pastrādāta Āfrikas teritorijā. Mēs atbalstam šeit Eiropas Savienībā starptautiskās krimināltiesas darbību un regulā, regulāri debatēs uzklausam pārstāvis pārstāvā no, pār, pārsvarā no valdībām, valdībām no Afrikas reģiona, um, un viņi saka, ka lūk šī tiesa nav objektīva, viņi nerīkojas objektīvi un vienīgi Eh, lietas pret bijušajiem militārajiem pārstāvjiem tiek eh, tajā risinātas. Un nenotiek nekāda veida prāvas pret valstīm pašām, un eh, valsts savukārt nevar pieprasīt atbalstu no šīs tiesas. Nu, tā ir cita situācija. Sekojot līdz Āfrikas Savienības darbam, vai jūs redzat, ka šāda veida situācija varētu turpināties, nu, tāda kā aizspriedumaina situācija varbūt pat ja varbūt starptautiskā krimināla tiesa, tad varbūt arī var palīdzēt sodīt tos, kas ir pastrādājuši noziegums ne pret rietumniekiem, bet gan pret pašu, pret saviem cilvēkiem, pret savām tautām. Les 13 et 14 décembre 2012. Euh, 2012. Euh, gadā, februārī, Āfrikas Savienība un daži vēstnieki lūdzu organizēt semināru par uh, izmeklēšanas jautājumiem. Aptuveni 20 valsts piedalījās. Priekšvakarā mums bija uzklausīšana, mēs uzklausījām jautājumus. Un uh, piedalījās lielākā daļa valstu, kas uh, veido Āfrikas uh, Savienību. Ar šo jautājumu esam strādājuši, bet tas, ko var teikt, ir sekojošais. Jā, jūs arī paši uzsvērāt, ka valsts ir iesaistījušies uh, un strādā ar šiem jautājumiem, bet šodien ir um, daudz nesaprašanās starp Āfrikas valstīm un tiesu. Šī semināra laikā arī daži vēstnieki uzsver to, ka ANO drošības padome nav atbildējusi uz pieprasījumu par 16. pantu ANO statūtos. Un tas um, savā ziņā bloķē uh, attiecības un arī sadarbību, kādai vajadzētu pastāvēt starp starptautisko kriminālu tiesu un Āfrikas Savienību. Bijušais starptautiskās krimināla tiesas prokurors un tā darbības, un arī darbības, kas ir vērsts pret uh, viņu, ir vērsts uz to, lai uh, situācija attīstītos, bet uh, ir tāds uzskats, ka starptautiskā krimināla tiesa ir balto uh, organizēta tiesa pret uh, uh, tumšādainiem cilvēkiem. Tāds uzskats pastāv. Neatceros īsti uh, uh, vārdu, bet uh, starptautiskās krimināla uh, tiesa uh, prokurors, neatceros viņu vārdu, uh, būtu jāstrādā atšķirīgi, būtu jāpievēršas visām starptautiskām krīzēm, visiem jautājumiem. Lielākajā daļā jautājumu tās ir valsts, kas ir, piemēram, Kodivāras gadījumā un citu gadījumā ir vērsušies tiesā. Bet ir tāds, nu, tāds uzskats, es ļoti skaidri saku, nu, ka šī tiesa vēršas tikai pret uh, afrikāņiem. Un tādēļ tas aptvērums ir jāpaplašina tiesā jāizskata arī citi dosie. Tas ir pirmais jautājums. Nu, otrais, es domāju, ka sadarbība ar Afrikas Savienību. Tai jātiek padziļinātai, ir nepieciešams, lai starptautiskās krimināla tiesas birojas atvērtu biroju Āfrikas Savienībā. Tas būtu ļoti konkrēti un tas tad veicinātu dialogu ar AS valstīm. Tāpat es gribu teikt, ka uh, no nu, Āfrikas valstīm ir jāorganizē tiesas process viņu valstīs pašās, lai eh, ne eh, būtu jāvērš vienmēr eh, starptautiskā krimināla tiesā, ir jārunā par uh, <clears throat> tiesībām un uh, jātiesā par mm, nodarītajiem noziegumiem, bet diemžēl tas tā nav. Voilà, ce que je, je, je pourrais dire. Tas bija tas, ko varēju teikt atbildot uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies! nu, pilnīgs tapa skaidrs, ka vispirms jāizmanto nacionālās tieslietu sistēmas, un tikai tad, ja tās nespēja funkcionēt un piedāt atbalstu, tad tādā gadījumā var iestāties, lūk, darba kārtībā viss šis process ar starptautisko kriminālu tiesu. Pirms pieciem gadiem starptautiskā krimināla tiesa pirms došanās uz Kampals konferenci par noteikumu pārskatīšanu, bija izstādījusi ļoti plašus plānus par reģionālā biroja atvēršanu Adisabebā, lai uzlabotu šo pietuvinātību un darbu. Vakar Āfrikas Savienības komisijas priekšsādātāja Sumaskundze teica, ka lūk, pašais izaicinājums ir sasīts arī ar to, ka ir jāskatās nākotnē un jāredz, kā šī organizācija darbosies, piemēram, 2050. gadā. Nu, lūk, tā varbūt ir, tas varbūt ir viens veids, kā veidot šo saikni ar starptautisko kriminālu tiesu. Nu, lai izmantotu to iespēju, ka jūs esat šeit, klāt pie mums, Eh, var jums pastāstīt, ka komitejā esam pieņēmuši lēmumu strādāt pie ziņojuma par cilvēktiesību situāciju Sahels reģi reģionā. Jūsuprāt, kas ir tie steidzamākie, tie spiedīgākie jautājumi, kas mums šai ziņojumā būtu jāskata? Nu, protams, ņemot vērā jūs zināšanas par pilsonisko sabiedrību. Mums, protams, ir situācijas, de debats par situāciju Mali un tās kaimiņu valstīm, jā. Uh, tas šobrīd ir ļoti aktuāli mūsu darba kārtībā. Bet reizēm, jāsaka, jūtamies diezgan bezpalīdzīgi un nezinām, kā lai situācijai palīdz, kā to risināt. Arī šeit ir mūsu kolēģis uh, Rotas kungs, Rotas kungs un uzdos mums jautājumu. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka eh, priecājos par to, ka lūk ir notikusi atbrīvošanas centieni, par to visiem prieks. Un es gribētu uzdot jums jautājumu. Runājot par Sahels reģionu, ir jau sagatavots diezgan labs ziņojums, bet vēlamies zināt pavisam konkrēti. Zinām, ka Sahels reģions atrodas šot šai lejas Sahāras reģionā, bet cik tad valsts īsti tur ietilpst, jo neviens īsti tad nezina, no kā sastāv šis Sahels reģions. Vai te runājam arī par Atlantijas piekrasti? Tad jau mēs nonākam pie 13 valstīm un vairāk. Mums gal galā jāzina, par ko īsti runājam, par tieši kurām valstīm mēs runājam, kad minam Sahels reģionu. Es domāju, ka Sahels geogrāfiskā definīcija, tā, tās ir Sahāras robežas. Bet politiski vērtējot šodien un ģeopolitiski vērtējot Sahelu, ir uh, daudz plašāka. Kamerūna šodien. Nu, jums uh, paziņojāt ļoti labu, uh, labu ziņas. Uh, bērnu atbrīvošana, šie četri bērni, viņiem jaunākajiem pieci un uh, vienam no viņiem 12 uh, gadi, tas uh, nu, ir ļoti, ļoti veiksmīgi, bet nu, tas neatrisina visas Sahelas problēmas. Teritorija no okeāna. Uh, līdz Somālijai, arī Kenija tajā ir ietverta. Es varu teikt, ka Āfrika, Sahāras dienvidos, tā nav tikai Sahēla. Tā ir Āfrika. Kamerūna ir centrāla Āfrikā, bet mēs redzam, ka arī Kamerūnu skar šīs problēmas. Es domāju, ka šim ziņojumam būtu jābūt pēc iespējas plašākam, arī pēc iespējas plašākam geogrāfiskam aptvērumam. Un, manuprāt, ir divas centrālās problēmas. Valsts ir ļoti vājas. Jāsaka, ka, ja jūs skatāties uz, uh, humā, uh, uz cilvēku attīstības indeksu, man liekas, ka visnabadzīgākās valsts ir uh, Sahelē. Viss pasaulē visnabadzīgākās valsts ir šajā zonā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka 20, pirms 20 gadiem Sahel nu, burtiski smagi skāra sausums un lauksaimniecība praktiski neeksistē daudzās valstīs, jo tuksnesis izplatās. Un šeit ir arī sākne ar klimatu problēmām. Es esmu no Senegālas un es ļoti redzu, ka Senlija pilsēta Senegālā šodien uh, ir tuksnes. Mums eh, puse no Senegālas teritorijas tagad ir tuksnes. Un šī tuksnes, tuksneša izplatīšanās ir nabadzības eh, izplatības faktors. Tas ir šausmīgs. Un valstīm ir jāpārveido struktūra eh, fondi. Āfrikas uh, Savienības armija un tāks kapacitāti. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šīs armijas arī uh, saskars ar problēmu, ka tiek uh, samazināts finansējums uh, visās valstīs aizsardzībai. Izglītības, uh, apmācības, veselības aizsardzības sektori, viss ir skarti. Un šodien mēs redzam rezultātus visam tam. Aizsardzības sistēma, kas nevar darboties, nabadzība, kas eksplodē, jauniešu problēmas. Dažās valstīs runā par to, ka ir 100 tūkstoši um, bezdarbnieku, kuriem ir diploms, uh, um, vidā izglītība un vēl 4 vai 5 uh, izglītības uh, gadi. Es domāju, ka šīs ekonomiskās problēmas un aiz, aizsardzības problēmas Francijas, Amerika vai Eiropas armija Francijas armija un um, Eiropas armija. Nu, nevar jau to izveidot visā Sahelā. 13 valstīs tas ir pusi, tā ir pusi no uh, kontinenta, vairāk nekā 20 valstis. Nu, nevar nosūtīt uh, karaspēku uz visām šīm valstīm. Ir jāatrisina ekonomiskās problēmas. Tas, tā ir ļaunuma sakne. Nu, bet ko tad piedāvā jauniešiem? Ko piedāvā jauniešiem? Nepārāk daudz. Nav cerību, nav. Uh, virzības. Sievietes, sievietei ir, sievietes smagi skar nabadzību. Nabadzībai ir sievietes seja nav pieejamas, resursi nav zemes, ko apstādīt. Demogrāfiskā eksplozija, demogrāfiskais sprādziens. Es domāju, ka drošības uh, jautājums ir uh, tādu globālāku pieejamu un jāatrisina ekonomiskie faktori. Šodien mēs pļaujam sliktas pārvaldības gadu augļus, korupcijas augļus valstīs, kuros budžeti ir ļoti vāji vai arī kurās vairākumam nav pat minimum, lai izdzīvotu mazāk, dolārs, mazāk nekā dolārs dienā, 50 eiro centi dienā ir līdzekļi, ar kuriem dzīvo cilvēki. 330 franki tie ir. Sievietes ģimenes mātes nevar pabarot bērnus. Thank you. And now we are... Jā, paldies. Ar to arī noslēdzam šo sadaļu šodien un uzrunāšu tiesnesi Jakofu. Paldies, ka palikāt šo laiku kopā ar mums. Vai jums ir kaut kas vēl sakāms, ko noslēgumā? Um, two, two issues. Um, the first one I just needed to clarify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 Lielas paldies arī no mūsu puses, ka jūs varējāt mums pievienoties un tiešām ar nepacietību gaidam iespēju ja varbūt ar jums tikties atkal, varbūt jau vaig, vaig svaigā, bet varbūt arī kādā citā videokonferencē. Lielas paldies tātad un lielas paldies profesoru Fol arī par to, ka jūs varējāt ierasties. Līdz ar to mēs nonākam pie nākamā darba kārtības jautājuma mūsu komitejas darba kārtībā. So, uh... E, un tātad turpina priekšādātāja. Mums paredzēta viedokļu apmaiņa ar Nilu Muižnieku, Eiropas padomas cilvēktiesību komisāru. Nu, jāsaka, mums ir ļoti spēcīgs uzsvars uz reģioniem. Vakar no rīta runājām ar ASEAN reģionu pārstāvjiem, nu pat mums bija uzklausīšana ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem, un nu, lūk, ar Eiropas padomu tā nav pirmā reize, kad saņemam šādu ieguldījumu un kad, lūk, skatāmies Eiropas padomas virzienā, gaidot informāciju par to, kā labāk sadarboties, kā uzlabot visu šo koordināciju, kāda ir jūsu secinājuma, rekomendācijas mūsu darbu spēcināšanā. Mēs, protams, tiekamies arī Strasbūrā, bet, lūk, arī Briselē. Nu, un, protams, ir ārkārtīgi lieliski, ka jūs varējāt ierasties. Un ka, lūk, jūs esat šeit, cilvēktiesību komisārs uz šajā sanāksmē. Jūs teicāt, ka jūs labprāt ierastos mūsu komitejā varbūt vēlākā laika posmā, kad jūs nesat tikko svaigi iecelt samatā, kad esat izstrādājis tālākas prioritātes un no iekšpuses raugoties varat runāt par to, kas ir tie būtiskākie jautājumi, kam pievērsties. Nu, tas būtu lieliski. Eh, liels paldies, Kirties. Saprotu, ka vakar jūs bijāt manā valstī, bijāt Berlīnē un runājāt ar Vācijas cilvēktiesību aizsardzības komiteju parlamentā un stāstiet viņiem par to, kā viņi var uzlabot šo darbu. Es ceru, ka jums bija daudz rekomendāciju, jo mūsu Nacionāla cilvēktiesība institūcijas e, šķiet e, e, nedarbojas gana spēcīgi, un mēs vienmēr sakām, lūk, Vispirms jau jāsakārto pašiem savus dārziņš, lai mēs varētu izteikt kritiku kādam citam. Es domāju, ka būs ārkārtīgi interesanti jūs uzklausīt un jūs tad varētu pastāstīt mums, kādas ir jūsu prioritātes, kādi ir tie spiedīgākie jautājumi. Mūsu komiteja, kā jūs zināt, risina cilvēktiesību pārkāpumu jautājumus ārpus Eiropas Savienības, bet vienlaicīgi, protams, ir arī tādi jautājumi, kas eh, skar abas puses, arī Eiropas Savienības iekšienu. Nu, pat, piemēram, lūk, apmeklējumu uz valstīm, kas ir Eiropas padomas dalība valsts Mums bija delegācija, piemēram, uz uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju šogad, un vakar pēcpusdienā mums bija tikšanās šai saistībā. Tāda tiek plānot arī tālāk ar dažādiem ombūdiem un cilvēktiesību institūciju pārstāvjiem no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Runājām par šiem dialogiem, un tā tad, nu, centīsimies, protams, jūs teikt to arī īstenot. Lūdzu, mužniekums, liels paldies! Šī ir man pirmā viedokļa apmaiņa ar jūsu apakškomiteju, kaut gan šķiet mēs tikāmies pirms es sāku strādāt šajā amatā 1. aprīlī pagājušajā gadā. Un es patiešām jebkurā laikā esmu gatavs ar jums tikties, it īpaši Strasbūrā, esmu gatavs šādai viedokļa apmaiņai regulāri. Nu, varbūt tad pāris vārdos par to, kā risinās mans darbs, kāds ir mans mandāts, un tad es varētu pievāsties, kādas prioritātes esmu identificējis un sācis īstenot. Mans dienests ir neatkarīgs, obj, objekt, neatkarīga objektīva iestāde, kuras uzdevums ir palīdzēt Eiropas padomus cilvēku eh, dalību valstīm īstenot savas saistības cilvēktiesību jomā. Tas nozīmē, ka es nesaņem nekādas instrukcijas ne no kādas valsts, nedz arī no ģenerāla sekretāra, nedz arī no parlamentārās asamblējas. Nē. Objektivitāte nozīmē ar to, ka man jāstrādā ar visām 47 valstīm Tas, protams, ir izaicinājums, bet vienlaicīgi arī privilēģija, jo daudzas valsts tiek apsūdzētas tajā, ka tām ir dubult morāla un, eh, un tiek teikts, lūk, nepievērš visām dalībvalstīm un tā, bet man jāstrādā ar visām Eiropas padomas dalībvalstīm un pilnībā jāskatās uz cilvēktiesību īstenošanu. Mans mandāts ir seši gadi Tātad faktiski vienu, mandā, vienu mandātu gadu esmu jau nostrādājis, un darba pati sakne, pati būtība ir tāda, ka es dodos uz konkrētu valsti, mēs identificējam vienus, divus vai trīs prioritatīvus jautājumus, dodamies tātad uz šo valsti, tiekamies ar pilsonisko sabiedrību, tiekamies ar ombudu, ar, ar ierēģiem, ar parlamenta pārstāvjiem, izstrādājam ziņojumu, kurā iekļaujam rekomendācijas, un tad pēc tam es cenšos sekot līdzi, vai šīs rekomendācijas tiek īstenotas, dodos atkal uz šo valsti, tiekos ar ministriem, parlamentāriešiem, plašaziņas līdzakļiem Un kā tad tiek izvēlēti kritēriji šo valstu atlasē? Nu, vienām kārtām geogrāfiskais balans, tātad līdzsvars cenšos nosakt eh, visus reģionus vienlaicīgi gada laikā. Uh, ne, cenšos nedoties tikai, piemēram, uz uh, dienvidiem vai austrumiem un tam līdzīgi, nē. Otrām kārtām, protams, svarīgs ir arī, cik ilgs laiks pagās kopš iepriekšējās komisāra vizītes, un trešām kārtām, protams, arī steidzamākās situācijas un uh, uh ārkārtas gadījumi. Tas, protams, nozīmē, ka es ārkārtīgi daudz ceļoju, bet, nu, jāsaka, šis darbs ir ārkārtīgi intensīvs, ļoti interesants. Un eh, vairāk par to varēšu pastāstīt jums vēlāk, tad, kad sāksim runāt par sadarbību ar Eiropas Savienību. Man ir ļoti labas darbas attiecības ar pamatiesību aģentūru, ir bijuši ļoti daudz tikšanās ar komisāriem, šodien pat, piemēram, man būs tikšanās ar, ar Krūsas kundzi, ar ārējās darbības dienestu, to starp arī Lambridnīdis kundzu, kungu, ar ko tiksimies vēlāk šodien, bet arī ar Eiropas Savienības delegācijām, kas darbojas jau valstīs uz vietas tajā brīdī, kad dodam uz konkrētu valsti, nerad ar viņiem sazinos un tad apmainamies ar viedokļiem par cilvēktiesību jautājumiem. Tāpēc domāju, ka ir ļoti daudz savstarpējās tādas papildināmības, un domāju, ka šī komunikācija ir jāpatur intensīvā līmenī, lai šo savstarpējo papildinātību atbilstīgi izmantot. Kādas man vidējā termiņa prioritātes? Pirms man ievēlēja par komisāru, es apņēmos darīt visu, kas manos spēkos, lai palīdzētu Eiropas cilvēktiesību tiesai. Uh, uh, Eiropas cilvēktiesība tiesa ir pašas uh, eh, visu šīs sistēmas uh, pamatos, un ja tā sabruks, tad katrā ziņā nu, cietīs pilnīgi visa sistēma. Un kā gan var viņiem palīdzēt? Pirmām kārtām var to darīt, dodoties uz tām valstīm, kur rodas ļoti daudz, tie, no kurām nāk ļoti daudz tiesas prāvu cilvēktiesību tiesā, no ir tādas valstis, kas atkārtoti nonāk pie ļoti līdzīgām tiesas prāvām kur ir, zinām, problemātiski sistemātiski pārkāpumi. Nu, tā piemēram, vien no man, viens no maniem pirmajiem apmeklējumiem bija uz Itāliju, varbūt tas jūs pārliek, tas neinteresē, jo tas ir Eiropas Savienībā, protams. Uh, bet, nu, tur ir, tur ir ļoti liela problēma ar to, cik ilgu laiku, cik ilgs laiks nepieciešams tiesas prāvas atrisināšanai, bet pēc tam devos arī uz Krieviju un Turciju un skatījos uz tieslietu iestāžu sistēmu tur bija ļoti pilni, tādi visaptvaroši apmeklējumi un arī ziņojumi sagatavot tik šogad par Krieviju un Turciju un tiesiskumu īstenošanu šajās valstīs. Otrais veids, kā cenšos palīdzēt tiesai, ir mēģinot piespiest valstis, eh, izdarīt spiedienus valstīm uz šo tiesu lēmumu īstenošanu. Reizēm tas nozīmē apmeklējumu apmeklējumu organizēšanu. Piemēram, tajā brīdī, kad ir kāda gadskārta kopš lēmuma pieņemšanas, tāpat arī cenšos atgādināt ministriem un viņa vietniekiem par to, ka nepieciešams kādu lēmumu īstenot un tā tālāk. Citreiz savukārt strādāju ar plašsaziņas līdzekļiem, lai rastos vispārējā informātīva par to, kas neko nepieciešams darīt. Un tas ir process, kas turpinās, tas ir izaicinājums, kas nemazinās, tas ir mans uzdevums. Uh, ko cenšos īstenot gan Eiropas Savienības eh, valstīs, gan Eiropas padomas dalību valstīs. Eh, strādāju pie tieslietu sistēmām. Galvenā problēma ir piekļuva ties, tieslietu sistēmai. Eh, ekonomikas krīzes jautājums ir saistīts ar to, ka, protams, ļoti lielā mērā ir samazinājusies piekļuva tiesved, tiesvedības sistēmai, jo ir samazināts finansējums arī ombudiem tieslietu sistēmām, un runājam, piemēram, Albānijas un Gruzijas saistībā. Ekonomiskās krīzes iek, ietekme un taupības pasākumi pilnīgi noteikti ir tāda kā vispārēja tēma, ar ko saskaramies nu jau vairākus gadus. Un tā, protams, ietekmē ļoti daudzas valstis. Tas ir izaicinājums, ar ko sastopas ne tikai sociālo un ekonomikas tiesību kontekstā Eiropā, bet, protams, arī pilsoniskās un politiskās tiesības ar to saistības. Ne tikai piekļuvi tiesvedībai, bet tiek, piemēram, samazināts budžets cietumu uzturēšanai, arvien eh, vairāk cilvēku pavada arvien ilgāku laiku aiz eh, rēstēm. Eh, tāpat, piemēram, tiek samazināts finansējums garīgās dažāda veida atpalīdzības iestāžu uzturēšanai un tā tālāk krīzes rezultātā arī, piemēram, pieaudzis rasisms, ksenofobija un tam līdzīgi. Tā ir tēma, kas vairāk saistīta ar notikumiem tieši šeit, Eiropas Savienības iek, ieš, iekšienē. Portugāla, Īrija, Grieķija bija man pēdējo apmeklējumu sarakstā šajā kontekstā. Bet krīze, protams, ir joprojām spēkā un taupības pasākumi ietekmē ļoti daudz valsts visā Eiropā un arī ārpus tās riskam pakļauto grupu vidū nereti ir tieši romu izcelsmes cilvēki. Un to pieminu apmeklējumos daudzās valstīs. Tiek identificētas prioritātes šajā kontekstā, un tās ir šādas. Pirmām kārtām jāskatās šo jautājumu par segregāciju izglītībā un piekļuvu izglītības sistēmē. Tā ir milzīga problēma ļoti daudzās Eiropas valstīs, gan ES, gan ārpus tās. Uh, Tāpat arī šo, tas, ka šiem cilvēkiem nav nekādas valsts piedarības, nereti bijušā Dienvidslāvijā, piemēram, Romi bija bez valsts piedarības, bet tagad viņi jau vairs nav tikai šajās bijušajās Dienvidslāvijas republikās, viņi ir daudz kur, daudz kur citur, viņi ir Itālijā un tā tālāk. Tālāk, protams, ir arī pastāv šis vesela kustība, kas vērsta pret čigāniem, un lūk, ļoti daudz labas valsts, kandidāta valsts ir pieņēmušas Romu integrācijas stratēģijas, lai vērstos pret šāda veida uh, kustības, kustību. Un mēs eh, cīnāmies lūk arī pret šādiem aizspriedumiem, eh, jo bez šādas cīņas pret aizspriedumiem šo cilvēku integrācija sabiedrībā nav iespējama. Tālāk, protams, Romu migrācija ir vēl viena liela problēma, kas skar visu Eiropas Savienību un arī valsts ārpus tās. Un šeit par Romiem runājot, nu tiešām te ir ārkārtīgi liela iespēja Eiropas Savienībai sadarboties ar manu uh, dienestu un Eiropas padomu kopumā. Mēs izmantojam pamattiesību aģentūras datus un sadarbo par, par visām Eiropas Savienības valstīm. Tur tiešām ir visaptveroši dati uh, no Pasaules bankas un uh, no ANO drošības padomas par ne ES valstīm. Un me, katrā ziņā komisija ir pieprasījusi šo uh, eh, Romu integrācijas stratēģiju, un mēs esam, vēlamies, protams, panākt daudz vairāk, at, daudz lielāku atsaucību no dalībvalstīm, tāpat arī vēlamies, lai daudz aktīvāk tiktu īstenot uh, eh, ras, vienlīdzības direktīvu. Viena no valstīm par ko gatavosim ziņojumu, kas varētu jūs interesēt pavisam tuvā nākotnē, ir bijusi Dienvidslāvijas Republika Maķedonija. Tur mēs pievēršamies galvenokārt ne tikai jautājumiem par Romu, Romu segregāciju izglītības sistēmā, bet arī par centieniem ierobežot brīvu pārvietošanās kustību Romiem no nu, tātad no ārpuses. Un tātad ir, piemēram, tādi, kas vēlas ieceļot Eiropas Savienības valstīs, pieprasīt patvērumu un tā tālāk. Uh, Un, e, tur ir bijuši dažādi pasākumi, dažādi gadījumi, kur tiek pasas konfiscēts un tā tālāk, un varas iestība, iestādes centas, cenšas to darīt, tāpēc, lai es saglabātu vīzu, atviegloto vīzu režīmu rēs, bet tādā veidā, protams, no cilvēktiesību aizsardzības viedokļa raugoties, tas nav īsti pozitīvi. Protams, ir nepieciešamība arī analizēt situāciju ar Romu migrantiem Eiropas Savienībā, tā skaitā strādājot ar viņu izcelsmes valstīm šie izbraukšanas aizliegumi vai piespiedu atgriešanas pasākumu, pasu konfiscēšana, tas ir pret cilvēktiesību standartiem katrā ziņā, un mēs to redzam ne tikai bijušajā Dienaslāvijas Maķedonijas republikā, bet arī Serbijā, Bosnijā un Hercegovinā. Vēl viens e, jautājums, e, pie kura esmu daudz strādājis, ir plašsaziņas līdzekļu brīvība, tā skaitā žurnālistu aizsardzība Man ļoti interesē gan internets, gan jaunās eh, saziņas tehnoloģijas un kā tas iet kopā ar cilvēktiesībām. Eh, viena valsts, kur mēs strādājam šajā jautājumā, Azerbaidžānā, piedalījos internetu pārvaldības fórumā ar, kopā ar Mediatoviču, Saroicei e pārstāvs. Mēs apciemojām cietumā Azerbaidžānā žurnālistus noturējām viedokļu apmaiņu ar vairāk kā 50 žurnālistiem šajā valstī. Tā bija laba uh, pieredze. Mēs padarījām kopā daudz vairāk nekā varētu katrs atsevišķi. Pēc pāris mēnešiem atgriezīšos Azerbaidžānā, lai runātu par šīm brīvībām, preses brīvību, vārdu brīvību. Un noslēgumā divas tādas partneru kopu, ir, ar kuriem mēs strādājam, ir cilvēktiesība aizstāvju struktūra un cilvēku tiesību aizstāvji. Uh, manā pilnvarojumā arī skaidri ir minēts, mēs organizējam regulāras apaļā galda diskusijas ar uh, cilvēktiesību aizstāvjiem no dažādām Eiropas padomas valstīm. Tiekamies Strasbūrā, piemēram, kur viņi ierodas parlamenta asamblējai un ja viņi ir, viņi ir apdraudēti, mēs darām visu iespējamo, lai aizstāvētu viņus, nodrošinātu viņu drošību. Protams, te, mēs viņus uztaram arī kā lielas informācijas avots un pārstāvis tajās valstīs, eh, kur ir nepieciešams eh, virzīt cilvēku tiesību aizsardzības jautājumus. Mēs arī apmeklējot valstis, eh, kur tas notiek, un arī Strasbūrā strādājam ar viņiem, sadarbojamies izmantojam dažādas cilvēktiesību kontaktu tīklus. Pēc šīs sanāksmes es dodos tālāk, lai tiktos ar eh, Austrum partnerības ombudu, tā kā tu, kontakti turpinās. Tuvākajos mēnešos, ko esmu plānojis apmeklēt, tur ir vairākas valsts, kas varētu interesēt arī jūs. Tātad eh, valsts ārpus Eiropas Savienības šogad ir Moldova, uz pār, eh, Piedņestru arī došos. Azerbaidžāna, Krievija, Turcija, Gruzija. Apmeklēšu arī dažas Eiropas Savienības valsts, Igaunija, Spānija un dažas citas, par, eh, kuriem, par kurām mēs vēl vēstnieks neesam informējuši, tāpēc eh, nevēlamies, lai viņi šo informāciju iegūtu tie, tikai no Eiropas parlamenta cilvēktiesība apaškomitejas uzklausīšanas. Nu, tā, tas arī viss, un došu iespēju uzdot jautājumus jums vai kādam citam. Paldies, saka priekšsarētāji. Ja kādam ir kādi jautājumi, lūdzu. Rotekungs. Jūs uh, uzstāšanos sākāt uh, ar to, ka uh, ieskicējāt um, pasākums un uh, instruments. Un tie fakti, uh, tajā brīdī, kad jūs rest, uh, eh, konstatējat kādu uh, eh, fakt, uh, eh, pārkāpumu, kādas ir sankcijas, nu, paziņot, teiksim, komisijai, bet es gribētu zināt, kādas ir sankcijas. Jo visādi citādi, nu, atliekot uz rītdienu, ko uh, var izdarīt šodien, un uh, bērnu darbs, uh, rasisms jūs uh, pieminējāt dažas valsts tās nosauc, bet tās eh, nerespektē eh, tiesības eh, un nav nekāda sankcija. Kā tad tas mainās? Nu, es neesmu Zero un neesmu Dartaņans, kas ar šķēpu atrisina problēmas. Mans mandāts ir palīdzēt valstīm palīdzēt dalību valstīm, veidojot dialogu, analizējot situāciju, kas balstās uz uh, Eiropas uh, padomas uh, cilvēktiesību standartiem. Dažkārt ir palīdzības programmas. Piemēram, ja kādai valstī ir nepieciešama tiesneša apmācība, prokurora apmācība, tad uh, var palīdzēt uh, un uh, visām citādi, nu, tas balstās arī uz uh, valstu labo gribu. Uh, Tas nav mans uh, mērķis, un tā nav arī man taktika kritizēt kritizēšanas pēc. Es parādu ceļu, uh, dodu analīzi, uh, kas balstās uz uh, Uh, standartiem un arī uz uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, lēmumiem. Dažkārt ir iespējams iespējot situāciju, un dažkārt šādas iespējas situācijas nav, ietekmes situācijas nav. Tas ir atkarīgs arī no nacionālā politikas konteksta, tas ir atkarīgs no mūsu darba profesionalitātes, un tas ir atkarīgs arī no tā, vai var atrast labu uh, partneri uh, valdībā, ombudu vai kādu citu, kas uh, reformas vēlas īstenot, un, un tam ir nepieciešama tāda ļoti spēcīga argumentācija. Dažkārt mūsu klātbūtne var palīdzēt uh, cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir apdraudēti vai uh, pakļaut riska faktoriem, nu, piemēram, apmeklējums cietumā, lai viņiem palīdzētu. Dažkārt vienkārši arī, lai informētu un uh, vērstu uh, sabiedrības uzmanību uz problēmām. Respektīvi mūsu darbs, praktiski viss darbs ir caurskatāms, es daudz sadarbojos ar plašsaziņas līdzekļiem un es mēģinu koncentrēties uz problēmām un uz to, kā tās ir jāpārvalda. Bet sankcijas, uh, nu tas ir, tā ir tikai uh, Eiropas cilvēktiesība tiesa, kurai ir sankcija mehānisms, lai uh, piemēram, liktu dalību valstī uh, maksāt kompensāciju vai mainīt likumus, lai novērstu pārkāpums nākotnē. Mēs daudz strādājam Eiropas uh, cilvēktiesību tiesu. Tas ir mūsu darba juridiskais ietverts, un tas ir ļoti labi arī mums, jo es varu teikt uh, dalību valstīm, ka tie ir standarti, kurus jūs esat akceptējuši, juridiskie standarti, tās nav politiskas rekomendācijas, bet gan juridiski standarti. Ir jūsu standarti, tā nav organizācija, kas ir kaut uh, kur ārzemēs uh, vai kur citur. Uh, jūs, tie ir jūsu standarti. Several, uh, Jā, tātad vairāki jautājumi bija principā, uz ko jūs jau atbildējat. Par Eiropas cilvēktiesību tiesu. Es atceros, ka mēs pieņēmām parlamentā rezolūciju tāda pirms sanāksmes Braitonā. Un mēs uzsvērām, cik svarīgi ir stiprināt tiesas darbu. Daži tiesas nolēmumi ir ļoti svarīgi uh, mūsu politikas veidošanā, tā skaitā, piemēram, uh, pret Itāliju nolēmums par Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzību cilvēki ir miruši tādēļ, ka uh, robežsargi viņus nav ielaiduši Eiropas Savienībā. Nu, un tad uh, saņēmām arī līdzīgu skaidrojumu uh, Eiropas Savienības tiesas par situāciju jūrā, piemēram. Un tas palīdz politiskajās debatēs ļoti lielā mērā. Ir arī citi gadījumi, kad Eiropas padomu ir sagatavojusi ziņojums. Stri, Strinikas, Strinikas kundze, ja es nekļūdos. Viņi dokumentēs gadījums, kad cilvēki Lībijas ir miruši, cenšoties sasniegt Eiropu, eh, ir viņiem iebraukšana Eiropas Savienībā noraidīta Un viss šis jautājums saistībā ar Frontex aģentūras darbu, ar robežu kontroli, pie tā visa mēs strādājam arī parlamentā. Jūs sacījāt eh, starp valstīm, ko jūs plānojat apmeklēt, ir Krievija un Turcija. Un tur ir milzīgs eh, prāvu skaits izskatāmo. Un to, mēs arī Turcijā decembrī bijām Eh, apmeklējam Tieslietu ministriju un skatoties, eh, cik daudz viņi tiešām dara un cik daudz viņi ir paveikuši jau, lai samazinātu šo um, lēno tiesu darbu. Un tas ir tiešām iespaidīgi. Un tāpat laikā, un jūs noteikti to pamanīsiet, kad būsiet tur, ir pilnīgi cits līmenis, kurā politiskā līmeņa darbinieki iejaucas tiesu darbā un principā traucē šim darbam. Mūsu ziņojums, ikgadējais ziņojums par Turciju, tur tas arī ir īpaši izcelts. Un Turcija vēlas atvērt šo uh, sarunās tiesas paketi un šo sadaļu par tiesu sistēmu, un tas joprojām paliks vēl neatrisināts jautājums. Tas mums ir ļoti svarīgs par Krieviju. Vakar mums jau bija diskusija ar Krievijas ārlietu ministrijas īpašo pārstāvu, īpašo pārstāvu cilvēktiesībās. Un nu, tur bija diezgan pagrūti. Un tad vairāk tāda izvēršas diskusija par to, kurš ir eh, labākais vai sliktākais Eiropas Savienībā eh, cilvēktiesību jomā un nerunājam nemaz par to, ka, kāda ir cilvēktiesību situācija Krievijā. Varbūt jums būs iespēja pēc būtības šo diskusiju veikt. Uh, Romu jautājums. Vakardien e, mēs uzaicinājām uz šo uzklausīšanu arī ir e, nevalstiskās organizācijas, parasti arī ir daudz jautājumu, bija arī pārstāv no memoriāla organizācijas, e, un tur bija arī jautājumi par diskriminētiem trūkumā nonākošiem cilvēkiem. Uh, bet arī jūs informējāt to, ka ir šādas problēmas. Un Romas kopiena tiek diskriminēta praktiski visur Eiropā. Un šīs Romu integrācijas stratēģija, kas nav saistoša, līdz ar to Eiropas Savienība nevar prasīt no valdības, valstu valdībām kaut ko konkrētu darīt, nu, nav tādas iespējas šobrīd. Uh, manuprāt, tas, ko jūs minējāt, kā pasu konfiscēšana tiem, kam, kam ir izdevies izbraukt no valsts un, un, un tad censties atgriezties, nu, dažādi veidi pārkāpumu vajāšanas notiek. Un, es jums atceros, ar komisāru Fīlu jārunā arī ir. Mēs e, savā darbā gatavojāmies e, delegācijas bijušo Denislāvijas Republiku Maķedoniju Un katrā ziņā ceram, ka jums arī izdosies saņemt papildus informāciju par šiem jautājumiem. Ratas kungs, e, jautājums par sankcijām. Un tagad es e, to pašu aktualizēšu attiecībā uz Krieviju. Un tad jautājums ir, e, kāpēc dalību valstis nepieņem sankcijas eh, Magnitska lietā, jo tur ir ļoti neliela grupa, kas ir atbildīga cilvēka grupa pietuvināt Krievijas prezidentam, un mums nav izdevies ar parlamentu deputātu palīdzību runāt ar dalību valstīm. Un jautāt, kāpēc atsevišķos dalību valsts nerīkojās, es nesaņēmu īstenī atbildi. Nu, šis ir arī tāds ļoti politiski sarežģīts jautājums par sankcijām. Protams, ja jums būs tādas mētiecīgas sankcijas, tas varētu būt uh, labāks risinājums. Kinga Gala. Sorry, thank you, Chairman. Uh, woman, I, um, I'm sorry for... Paldies, priekšsarētājs. Atvainojos, ka ienāca vēlāk, man bija jāpiedalās balsošanā citā komitejā, līdz ar to man nebija iespējams jūs ievadu uzrunu dzirdēt, bet man ir jautājums. Valoda minoritāte Eiropā vienmēr sako Eiropas padomas darbam par to, kas ir not, e, noticis jauns, kāda ir attīstība bijusi ar cerību ka tiks rasti risinājumi viņu problēmām, tas nāks tieši no Eiropas padomas. Un jautājums ir, ja ir konkrētas problēmas, un, protams, ka ir vispārējais ietvars, un, uh, ja mēs runājam par konkrētām faktiskām lietām, tur diezgan maz, kas tiek faktiski pateikts. Tad jautājums par to, vai jūs eh, pievērsieties arī šiem jautājumiem. Un par, jautājums par to, kādas konkrētas lietas eh, varētu tikt darītas. Varbūt tad es sākšu atbildot uz priekšsarētājs jautājums pirms par Eiropas cilvēktiesību tiesu un migrāciju. Heresī gadījums, protams, bija īpaši nozīmīgs ne tikai attiecībā uz Itāliju un cilvēku eh, atraidīšanu, bet uz šo fenomenu kopumā. Uh, Un ziņojums par eh, jūrā zaudētām dzīvībām, protams, parāda mm, trūkumus cilvēktiesība aizsardzībā, ka cilvēki dodoties eh, ceļojumā pa jūru, lai sasniegtu Eiropas Savienību, ar kādiem riskiem viņi saskarās. Attiecībā uz cilvēktiesībām un migrāciju eh, viena liela joma, kurā mēs padomē saskaramies ar lielām problēmām darbā ar Eiropas Savienību, ir direktīva, kas ļauj dalību valstīm aizturēt nelegālos migrantus uz laika posmu līdz 18 mēnešiem. Tas, mums prāt, ir necilvēcīgi un neproduktīvi. Jo aizturēšanai ir jātiek izmantot tikai kā absolūti pēdējam līdzeklim un tikai nolūkā deportēt. Un paskatās statistiku, cik daudz eh, nelegāli migranti pēc aizturēšanas tiek tiešām deportēti, tas ir ļoti mazs procents. Tā kā es teiktu, absolūti nevajadzīgi cilvēku ciešanas tiek radīts, kur, kuras ļauj īstenot Eiropas Savienības direktīvas. Un to mēs redzam vairākās valstīs, saskaramies ar šīm problēmām. Attiecībā uz Krieviju un Turciju. Tur ir divas ļoti atšķirīgas situācijas, bet ir arī līdzīgas lietas. Abiem abām valstīm ir tieslietu Ehm, ministri, kas ir reformu atbalstītāji, bet viņi darbojās eh, lielos ierobežojumos. Krievijā, piemēram, kā jau es sacīju, Eiropas cilvēktiesība tiesa nodrošina mums labu juridisko pamatu, uz kuru mēs varam veikt pārunas ar Krievijas iestādēm, tā skaitā Tieslietu ministriju, un tur ir daudz problēmu. Viņi vēlas samazināt eh, to lietu skaitu, kas nonāk Eiropas eh, cilvēktiesību tiesā un izveidot kāds nacionālos risinājumus. Problēma Krievijā, un ne tikai Krievijā, bet arī Ukrainā un Turcijā, piemēram, ir varbūt ne, ne tik daudz politiskā uh, iejaukšanās, cik tiesnešu un prokuroru vēlme aizstāvēt valsti, nevis pilsoniskās individuālās brīvības. To mēs nesen arī redzējām Magnitska nesenajā lietā, kad tikko Putina kungs nāca klajā ar paziņojumu. Tā prokurors apturēja uzreiz apsūdzības pret vienu no virsniekiem un vienu no medicīnas personāla eh, darbiniekiem, kurš uzraudzīja Magnitska kunga veselības stāvokli. Tā kā ar to pastāv problēma. Bet tāpat laikā ir iespējami uzlabojumi, un ir arī eh, jāsaprot, ka eh, mans mandāts neatiecas tikai uz atsevišķiem gadījumiem, bet arī uz šo problēmu kopumā. Un tika ieskatīta arī korupcijas problēma, nepieciešamība risināt šo, šādu veidu problēmas. Mana koncentrēšanās uz cilvēktiesībām uh, Liek man arī izskatīt, kā, kāda ir apstākļa aizturēšanas vietās, kāda medicīniskā aprūpa tiek nodrošināta, cik tiešām nepieciešams ir pirmstiesa aizturēšana daudzos gadījumos. Un šis dīvainais, varētu teikt, krimināla apsūdzības pret mirušu cilvēku. Tas Krievijā, tagad Turcija. Mēs nepacietīgi gaidām ceratās tieslietu paketes īstenošanu. Mēs cieši sadarbojamies ar šīs valsts tieslietu ministriju. Turcijas situāciju sarežģīja vairāki faktori, piemēram, Sīrijas bēgļu plūsma, šie pieaugumi un kritumi par PKK darbību un cīņa ar valsts iestādēm un dažādi iekšējie politiskie aspekti. Mans priekšteicis sagatavoja lielu ziņojumu, par eh, tieslietu sistēmu, jo tieslietu sistēma šajā valstī, mēs sapratām, ka ir eh, lielākā problēma ar pulcēšanās brīvību, vārdu brīvību, eh, juristiem, kas tiek aizturēti, un tieslietu ministrs. Viņš ir orientēts uz reformām. Uh, bet bieži vien tieslietu sistēmā notiek daudz lietas, kas ir eh, ārpus viņa kontrolas. Tam tā it kā nevajadzētu būt, bet, nu, izskatās, ka viņš vēlas vienu, bet sistēmā notiek kaut kas cits. Eh, mēs tur dosimies, lai ne tikai kontrolētu tieslietu sistēmas eh, attīstību un bet arī paskatītos uz ombuda izveidošanu, Nacionālo cilvēktiesību aizstāvības institūcijas izveidošanu un paskatīties, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu Turcijas iestādēm attīstīties, bet arī lai nodrošinātu, ka ceturtā tieslietu paketa risinātu lielākā daļa uh, to jautājumu, kas paceļās Eiropas cilvēktiesību tiesā. Turcijā ir viena vilšanās, ko es dzirdēju no tieslietu ministrija attiecībā uz Eiropas Savienību respektīvi, ka Eiropas Savienība nav publicējusi ziņojumu par tiesu varu. Tieši attiecībā uz Turciju. Un tad viņi sacīja, ka tas ir, protams, ilgs, var teikt, šīm sastarpējām attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju ir ilga eh, šī nasta, kas jau daudzus gadus velkas līdzi par šiem jautājumiem. Protams, ka viņi ļoti cītīgi seko Eiropas Savienību attiecīgiem e, šo saucamo screening reportu ziņojumu publicēšanu. E, par mazākumu tautībām e, vispār un konkrēti arī romiem, nu mans uzdevums nav dubultā darīt to darbu, kas ir citos fórumos paredzēts par, piemēram, Eiropas hartu vai mazākumu tautību valodām. Uh, Eh, attiecībā uz ietvaru eh, konvenciju. Tātad tās valstis, kas nav ratificējuši to, mans uzdevums ir aicināt viņus to darīt, mudināt viņus to darīt, tātad sagatavo, sagatavot eh, šīs pamatnostādnes, informēt sabiedrību, informēt šīs valstis par šo hartu, par valodu tiesībām. Romu valodu jautājums ir regulāri aktualizējies, ir nepieciešams atzīt viņus kā mazākumtautību, minoritāti, bet, protams, ne tikai viņus. Turcijā, piemēram, arī reliģiskās minoritātes, kas ir, meklē atzīšanu. Šeit mēs e, cenšamies e, strādāt ar OEC komisāru e, nacionālās minoritātes jautājumos saskaņojot to, piemēram, eh, pirms ceļojumu uz Čehiju, pirms ceļojumu uz eh, bijušo Deneslāvijas Maķedonijas republiku, eh, par jautājumiem tādu kā izglītība, izglītības segregācija, par šo kustību, kas vērst pret Romu tautību, kas attiecas uz citām mazākumu tautībām. Mēs parasti skatāmies to preddiskriminācijas kontekstā, cik lielā mērā attiecīgajā valstī palīdz spēkā esošā preddiskriminācijas likumdošana šo mazākumu tautību tiesību aizstāvībā. Krievijā tad eh, viens no mērķiem eh, ziņojums sastādīšanai paskatīties, kā attīstās šī eh, migrantu sistēmai, kas principā kā magnēts, Krievija kā magnēts migrantiem no tuvākajām valstīm uh, Uh, Mūsu ziņojumi, zinām, mērā arī pārsēdās. Mans priekšsēdētājs sagatavoja lielu ziņojumu, visu uh, aptverošu par uh, minoritātēm Turcijā, reliģiskām, jur, lingvistiskām, kurdu jautājums, protams. Nu, visbiežāk Romu tautības jautājums tiešām aktualizēts, bet, protams, arī citas minoritātes tieši prediskriminācijas kontekstā. Mm -hmm. Yeah, well, I... Jā, es nezinu, vai atbildēju uz jūsu jautājumu par minoritātēm. Atbildēju, jā, tā kā tas parādās mūsu darbā. Šķiet, ka jā. Labi, vai ir vēl kāds, kas vēlas uzdot jautājumus? Nē. Priekšādātā turpina. Mūsu vidū ir pārstāvs arī no ārējās darbības dienesta, bet jūs teicat, ka laikam jūs nevēlaties tad izte, iz, izteikties, ja? Nu tad, eh, kā saprotu, jums nekādas problēmas nerodas ar šiem jautājumiem. Man te, nē, viss kārtībā ar cilvēktiesībām, saka Mužniekungs. Nu, jautājums, ar kas vienmēr ir ļoti sarežģīts, ar ko vienmēr sastopamies, ir, lūk, Eiropas Savienības iet pievienošanās cilvēktiesību konvencijai. Cik tālu esam nonākuši ar šo jautājumu? To gan varētu jums uzdot arī asdarbības dienas pārstāvi. Kā jūs gatavojat šo procesu? Svona kungs, lūdzu. eliminated. Uh, Jā, par šo pēdējo jautājumu gan jāsaka, es neesmu sagatavojis uh, atbildi. Tas nav tieši saistīts ar manu komisāru darbu un šo jautājumu negaidīju. Gan zinu, ka darbs, protams, turpinās pie ratificēšanas, bet tiešām nevar jums dot konkrēta informācija. Un nevar jums tāpat sniegt arī mm, informāciju par šīm ļoti detalizētajām debatēm, kas norisinās šai saistībā. Nu, protams, eh, kaut kas jau mācīm redzot, tomēr ir jāpasaka, nē, bet var jums teikt, ka, lūk, nē, nekāds īpašs eh, jautājumi, par ko būtu sagatavojuši šeit informāciju, mums nav gribējām tikai, varētu tikai izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu uh, ka mēs turpinām ciešu sadarbību ar Eiropas padomi. Un tā gandrīz personīgā līmenī varu teikt, ka esmu bijis iesaistīts Eiropas Savienības darbā, gatavojot strateģisko ietvaru, arī rīcības plānu un pēc tam arī ēs īpašā pārstāvu iecelšanu cilvēktiesību aizsardzības jomā. Un zinu, ka ir paustas virkne bažas no parlamentās asamblēs, no Eiropas padomas puses par to, vai būs kaut kāds iespējami, iespējami pārklāšanās šo amatu darbā kompetencēs un līdz ar to kaut kāds sajukums ar to, ko dara Eiropas padoma starp jums eh, un mūsu īpašo pārstāvu, bet eh, pieredze liecina, ka tā nav bijis. Gluži otrādi šķiet, eh, jūs to arī jau minējāt, jūs ļoti labi sadarbojaties ar Lambrinidis kungu un domāju, ka šī uh, sadarbība tiešām ir lielisks piemērs tam, kā divas iestādes var ļoti labi darboties kopīgiem spēkiem plecu pie pleca. Jā, turpin mužniekungs pāris komentāri varbūt par sadarbību ar Eiropas ārējās darbības dienestu kopumā. Nu, man liekas, šī sadarbība ir ļoti laba, tīri operatīvā līmenī. Pirms mēs eh, dodamies uz kādu konkrētu valstu, piemēram, Rietumu Balkānos vai kādu valsti austrumu kaimiņu Eh, lokā. Mans dienests sazinās atbilstīgajiem darbiniekiem darbi, ārējās darbības dienestā un atsevišķu valstu gadījumā ir ļoti svarīgi, lai mēs strādājam plecu pie pleca īpaši Rietumu Balkānos un Austrumu kaimiņu valstīs, jo tur, protams, viss šī darba kārtība, kas saistīta ar iestāšanos ES, demokrātiskās reformas, cilvēktiesības, visi šie jautājumi savā starpā ļoti cieši saistīti. Da, sarežģītāk varbūt tas ir Turcijas un Krievijas gadījumos, jo uh, te notiek tāda, zina, te tiešām ir tāda zināma, nu, nasta, kas jānes līdz jau no iepriekšējo attiecību laiku, un tas, zināmā mērā, var gan apdrutināt manu darbu, gan arī Eiropas padomas darbu kopumā, ņemot vairāk šīs abas valsts ir Eiropas padomas dalībās. Kas attiec uz Lambrinīs kungu, man ir bijuši vairākas labas tikšanās, ar viņu šovakar arī tiksimies. Un mans iespējas ir tāds, ka Eiropas padomē dalībvalstis pārsvarā ir valstis, kuru darba, kā, kur darba kārtības pārklājas ir lūk tieši Krievija. Viņu gadījumā, jā, mums ir bijis viedokļa apmaiņa ar viņu par to, kāda mums ir iz, izpratne par Krieviju un kopējo situāciju. Un es uh, skatījos, kā viņš dienas tā pie tā strādā. Man tiešām bija uh, tā veiksme, kas varēja, lūk, ienākt birojā, kas jau un dienas tā, kas viss jau bija sagatavots. Viņam savukārt šo nišu vajadzēja pašam vēl tikai veidot, kad viņš tika iecelts šajā matā. Viņam vajadzēja arī šo vīziju izstrādāt un pašam saprast, kāda ir tā viņa īstā loma. Bet, nu, divi tematiskie jautājumi, kur mūsu darba kārtības pārklājas, ir, protams, šī kop, šajā kopējā stratēģijā ir LGBT jautājumi, un otrs ir interneta jautājumi bet domāju, ka šajos eh, jautājumos mēs varam ļoti labi salīdzināt savu pieredzi, un tas, protams, attiec ne tikai uz Krieviju, bet arī citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Te varam ļoti daudz ko darīt kopīgiem spēkiem, un arī interneta jautājums katrā ziņā būs arvien pieaugošs savā nozīmē, tas veidos ļoti lielu daļu man darba pienākumu. Mums būs detalizēta valsts uzraudzība, monitorings attiecībā uz tām valstīm, kas cenšas bloķēt, cenzurēt e, internetu. E, liekt pieeja tam un tā tālāk, bet skatīsimies arī uz tādiem jautājumiem, kas saistīti, protams, ar datu privātumu, datu aizsardzību. Un uh, skatīsimies arī uz tām valstīm, kas, piemēram, cenšas iegūt piekļuvi privātiem datiem, uzraudzības, izlūga datiem, izmantoja dažādu veidu modernas komunikāciju tehnoloģijas, tādā veidā, ka tās līdz ar to pārklāja savu pilsoņu tiesības cilvēktiesības. Vēl divi punkti, par ko gribētu jūs informēt. Jūs saprotat, ka strādājat šobrīd pie ziņojuma par bijušo Maķedo eh, Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Nu, parlamentā jāsaka, mēs arī gatavojam ziņojumu, to dara Havita kungs. Viņš šobrīd gan ir Sierra Leone un viņš strādā pie šī ziņojuma. Un varbūt, ka zināmā mērā, varbūt arī jūs varat ar viņu sazināties un apmainīties ar pieredzi. Šis ziņojums gan vēl nav pieņemts, tas nav apstiprināts, bet domāju, ka varētu, tas varētu būt būtisks. Vēl mēs strādājam, lūk, pie kādiem ziņojumiem. Pirmām kārtām pie korupcijas apkarošanas ziņojuma un korupcijas ietekmes uz cilvēktiesībām. Tas attiec uz eh, valstīm ārpus Eiropas Savienības. Eh, redzēsim, cik tā mums izdosies ar to nonākt, bet plānojam gatavot ziņojumu arī par reliģijas brīv, brīvību un gatavosim e, ikgadējo ziņojumu. Un jūs teicāt, lūk, jums ir sešu gadu mandāts, un 2014. kā jūs zinat, būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un, e, nu, tad, protams, daudz kas mainīsies. Un līdz jūnijam tikai ir šis mūsu mandāts. Cik paspēsim, tik paspēsim. Nezinu, cik lielā mērā mums izdosies sastrādāties, bet varbūt jums ir skaidrāka doma par to. Vai jūs uzskatāt, ka šis, šī parlament, Eiropas padomas parlamentārā apsambleja un mūsu parlaments, mūsu komiteja konkrētāk, varētu sadarboties tā piedāvājot pievienoto vērtību? Jo, atklāt sakot, es tikai zinu, ka šāda parlamentārā asambleja pastāv. Mm, domāju, ka lielākoties tur darbojas, acīm redzot, deputāti nacionālajiem parlamentiem, vai ne nu tā, un nevis no Eiropas Savienības eh, un no Eiropas parlamenta. Varbūt es varu uh, Eh, nedaudz sākt atbildēt, un pēc tam kolēģis man šeit var turpināt šo. Nu, pirmām kārtam par bijušo Dienaslavijas republiku Maķedoniju. Mēs pēc pāris nedēļām jau nākam klajā ar ziņojumu, mēs vienkārši gaidām, ka paies kāda nedēļa, ka pēc lokālajām vēlēšanām ziņojumā pievērsīsimies diviem galveniem jautājumiem - Romu tautībai un lūgt šī segregācija izglītības sistēmā, un pievieno, pievērsīsimies arī šai bezvalstības problēmai, bezvalstnieciskuma problēmai, un tāpat arī šiem eh, pārejas eh, ties, tiesvedības sistēmai sistēmai. Te ir problēmas ar likumiem, kas tika pieņemts tajā brīdī, kad komisija izstrādāja ziņojumu, šo okrit ziņojumu. Un tāpēc domāju, ka būtu, protams, noteikti labi salīdzināt mūsu viedokļus par šo jautājumu. Runājot par parlamentu asamblēju, jā, tur līdzdarbojas nacionālajie parlamentārieši, nacionālajie deputāti. Daži, protams, ir aktīvāki nekā citi. Uh, Daži ir ļoti aktīvi un da, sagatavo milzīgi daudz ziņojumus par dažādām valstīm, par tematiskiem jautājumiem. Citi varbūt ir uzlik, uzlikuši cits prioritātes, galvenokārt viņu pašu valstīs, bet nu ir virkne ļoti lielas kapakškomiteju un referentu, kas strādā pie konkrētiem jautājumiem. Varbūt jūs labprāt uzaicinātu Strasbūrā kādu no tiem pie jums, lai redzētu, kas tas ir, ko viņi dara. Piemēram, mums ir eh, LGBT jautājumu referents, jautā, eh, tāds, kas strādā pie cilvēku tiesību aktīvistu jautājumiem, pie plašsaziņas līdzakļiem, tad arī konkrēti referenti pa valstīm. Nu, piemēram, ja valsts ir jūsu darba kārtībā, nu, debašu laikā tiek apspriest, tad varbūt jūs varat uzaicināt atbilstīgo referentu, viņš var tad varbūt likt kaut kādā veidā priekšā savu darbu prezentāciju, un tas jums varētu palīdzēt turpmākajā darbā. Un, eh, Vesnikungs, jūs arī gribējāt ko teikt, lūdzu? Jā. Priekšādātāji, nu varbūt tikai var jūs informēt par to, ka reiz gadā notiek tikšanās starp abu šo vēlēto institūciju priekšādātājiem pa Eiropas padomus parlamentās asamblējas un Eiropas parlamentu priekšādātājiem. Pēdējā šādā sanāksmē eh, Žans Klauds Minjons un Martins Šulcs tikās, tas notika decembrī pagājušajā gadā, un viņi eh, nolēma, ka dos uzdevumu abiem, abu šo organizāciju ģenerālsekretāriātiem uh, izstrādāt tālākus nosacījumus biežāku kontaktu uzņemšanai un eh, procedūrām, kā varētu notikt apmaiņa ar ziņojumiem, informāciju un noturēt atbilstīgas tikš, eh, sanāksmes. Ne tīpaši, piemēram, tajā gadījumā, kad ziņojumi par vienu un to pašu tēmu tiek gatavot abās asamblējās. Uh, Manuprāt, tas būtu ļoti liederīgi abajam, abām šīm struktūram tad saņemt informāciju par otras darbu. Jā, lieliski, labi, paldies, turpin priekšsādātāji. Šķiet, ka līdz ar to šo viedokļu apmaiņu varam noslēgt. Vajāties vēl ko teikt? Nē, paldies. Es, protams, zinu, ka tas ir ļoti eh, sarežģīti. Nav nekā tāda, par ko mums būtu kaut kādas pretrunas vai domstarpības saturiski. Bet, nu, tāpat laikā, protams, ir lieliski jūs uzklausīt un dzirdēt, kāds ir jūsu prioritāts, tā lai mēs varētu tad turpmāk viens otram palīdzēt E, strādāt, darboties, nevar runāt aiz delegāciju vārdā, protams, bet, e, nu, viena lieta, kas iekrīt man prātā, ka tie ir teorētiski, e, lielākā daļa es delegācija, protams, arī ir fokalizējusi uz cilvēktiesību jautājumiem. Nu, vienalga, vai tas būtu Turcija vai Krievijā, un varbūt tas ir zimā, savā ziņamā, zināmā veidā ļoti labs avots informācijai un arī veids, kā var tālāk uh, Eh, nu, šos jautājumus risināt. Nu, tāpēc ceru, ka mēs drīz atkal varēsim tikties, nu, varbūt Strasbūrā, varbūt Briselē. Lielas paldies, mužniekungs, turbin. Es bris, uz Briseli ierados ļoti regulāri, bet, protams, zinu, ka jūs arī regulāri doties uz Strasbūru. Un tāpēc, kā jau teicu, būšu tikai priecīgs ar jums tikties katru reizi, kad jūs to vēlēsieties. Uh, Kad biju Turcijā, var jums pastāstīt, ka tur tikos ar ES delegāciju brokastī, ar viņiem kopā mums bija viedokļa apmaiņa. Tāpat tas notika arī bijušās Dienasāzijas Republikas Maķedonijas gadījumā, tikos ar visiem ES vēstniekiem tur. Un mums tiešām ir ļoti labi die, kontakti ar ārējās darbības dienestu un tiešām ceru, ka šāda veida komunikācija varēs turpināties. Un tas, manuprāt, nāks visiem tikai un vienīgi par labu. Paldies! So, uh, let us continue now. Godātie kolēģi, nu tad turpināsim darbu. Um, I hope the technique is uh, working. Ceru, ka visa veida iekārtas mums te darbojas, mikrofonu tā tālāk. Nu tad, tad tālāk mums paredzēta, godātie kolēģi, lūdzu nomierinieties, ieņemiet vietas es pat teiktu, apklustiet, pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta un daru uzklausīšanu par starptautiskajām humanitārajām tiesībām, īpaši pievēršoties Sīrijai. Šeit mm, dro paplašinātajā prezidijā mēs spriedām par šo jautājumu, jo un tāpēc paplašinājām šo tēmu, ka situācija ir sarežģīta ne tikai Sīrijā, bet arī mm, gribējām runāt par starptautiskajām ES humanitāro tiesību vadlīnijām. Tās ir izstrādātas un pieņemtas, bet par to īpaši neko daudz nezinām, kā konstatējām eh, tie, tie kas bijām klāt šais apspriedēs. Un tāpēc priecājamies, ka varam e, lūk, izteikt aicinājumu īrijas prezidentūrai, varbūt Eiropadoms darba grupā, kas vadīs e, šo jautājumu, uzlabot šo pamatnostādņu vadlīniju īstenošanu. jo šīs eh, tiesības daļai izklāstīts arī ES cilvēktiesību stratēģijā un tika apsvērts 2011. gada NVO fórumā. Un tāpēc sākotnēji sākotnē mēs pēdām, lūk, mēs, mums jāskatās, protams, uz to, kas notiek Sīrijā, bet mums jāskatās arī, lūk, uz šo pārējo debašu līmeni un to, kā tad, ko tad mēs darām šo pamatnostādņu uh, saistībā. Un mūsu apakškomitejā mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka varam šo uzklausīšanu organizēt kopā ar attīstības komiteju. Uh, Reva Žolī, lūdzu, laipni lūgti un priecājamies, ka līdz ar to varēsim lūk kopīgiem spēkiem runāt par to, ko varam lietas labā darīt. Šķiet, ka mums jau ir bijušas vairākas tikšanās, bet mūsu apakškamitejā mēs runājam par visiem cilvēktiesību jautājumiem un ļoti lielā mērā pievēršamies tieši arī visiem šiem pilsoniskajiem tiesībām, ekonomikas, kultūras tiesībām un tā tālāk. Tās ir tiesības, e, uz kurām mēs balstam mūsu tālāko e, pieredzi. Un arī jūs par to runājat attīstības komitē. Vakar, piemēram, runājām par situāciju Krievijā. Šī valsts, protams, regulāri atgriež mūsu debatēs. Runājām, lūk, par to, kā ekonomikas krīzes skar visvairāk tieši nabadzīgākos Krievijā. Uh, Un eh, ka tieši nabadzīgākie ir tā grupa, pret kur tiek vērsta vislielākā diskriminācija šajā valstī. Un līdz ar to novērojam ļoti plašu cilvēktiesību pārkāpumus. Un tāpēc liels paldies, ka esat ieradušies. Nu, varbūt, ka jūs vēlaties teikt kaut ko, vai ne tā? Merci, madame la presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze ar uh, lielu gandarījumu es uh, vērtēju šodienas uh, uzklausīšanu, lai gan šis ir ļoti dramatisks iemesls, kas ir sasaucis mūs kopā. Situācija Sīrijā ir patiesi drausmīga. Divi gari gadi ir pagājuši, un mēs varam konstatēt tikai to, cik bezspēcīgi esam saskaroties ar šo Sīrijas traģēdiju. Aptuveni 60 tūkstoši cilvēki ir aizgājuši eh, bojā, un tie ir dati, kas ir eh, ANO augstiem pārstāvim. Un, diemžēl, eh, aizvien um, sarežģītās paliek situācija, precīzi datus ir grūti noteikti. Mēs esam solidāri ar Sīrijas tautu un palīdzam sniedzot humāno palīdzību. Bet humānā palīdzība pat devīga, dažkārt arī efektīva nav uh, līdzeklis, kas uh, viens pats varētu atrisināt uh, šo problēmu un situāciju Sīrijā. Situācija pasliktinās katru dienu un neliekas, ka risinājums būtu redzams. To mums skaidroja Kristalīna Žorževas kundze, viņa viesojās Dievi komitejā pirmdien, un viņa ir ANO augstā pārstāvbēgļa jautājumus. 15 humānie darbinieki ir zaudējuši dzīvi Sīrijā, notiek uzbrukumi, uzbrukumi ātrās palīdzības mašīnām, konvojiem, o, pārtiks sūtījumiem, tie tiek apšaudīti. Mēs zinām, ka o, slimnīcas bija o, bombardēšanas prioritārie mērķi. Situācija eh, kļūst aizvien sarežģītāka eh, un eh, īpaši tas jāsaka par valsts ziemeļiem. Humanās palīdzības sniegšana jādefinē ne tikai sniedzot adekvētu finansējumu. Es esmu nobežījusies par to, ka rezervas budžetā tika samazināts uz pusi. Nu, tas atbilst vienošanās tekstam par daudzgadu finanšu plātu. Uh, Tāpat arī e, jāsaka, ka ir e, jābūt e, pieejai sniegt palīdzību cilvēkiem, kas ir īpaši grūtā situācijā. Tāpat arī jārespektē starptautiskās cilvēktiesības, un tas jāprasa no visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Es vērtību aizstāvju, mēs aizstāvam pamat cilvēktiesības, tā ir cilvēcīga neutralitāte, ne, neiesaistība, neatkarība šie principi ir uh, ierakstīti starptautiskajās uh, humanajās tiesībās un ir ļoti nozīmīgi, lai gan ES, gan arī brīvprātīgie palīdzības sniedzēji tiktu uh, pieņemti un varētu strādāt valstī. Viņi strādā valstīs uh, ar ļoti sarežģītu politisko situāciju, kā tas ir Sīrijā. Uh, Eiropā ir sasniegta vienprātīga vienošanās par humāno palīdzību. Padome un dalību valstis, Eiropas parlaments un komisija kopā ir parakstījuši atbilstošu dokumentu 2007. gadā. Žorža Vano kundze ir mums. Uh, apstiprinājusi, ka ES palīdzība tiek sniegt atbilstoši humanās palīdzības sniegšanas principiem un absolūta neutralitāte ir ievērota attiecībā uz visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm. Mm, nekāda politizēšana nav pieļauta un nav darīta, jo tad tas samazina humanās palīdzības sniedzēju kapacitāti sniegt palīdzību un palīdzēt sīriešiem. Uh, kuriem šī palīdzība ir visvairāk nepieciešama. La, jebkurā teritorijā, vai to uh, pārvaldītu um, valsts uh, armija vai arī uh, nemiernieki. Ģenerāla direktārāts ECO arī apstiprināja to, ka humānās jurisdikcijas visi. Uh, noteikumi ir ievēroti un viņi aktīvi darbojas šajā militārās darbības jomā. Tūlīt pat došu vārdu šī departamenta pārstāvim. Paldies! Paldies, priekšsarētāji! Jūs, principā, pat atvieglojāt manu dzīvi, varētu teikt, atsaucoties uz uh, manas priekšnieces komisārs Georgievas ziņojumu šo prezentāciju. Un ļoti uh, labi atsaucāt atmiņā un uh, izgaismojāt, kas bija tās svarīgākās lietas, lielākās problēmas. Tas ir vissmagākā humanitārā krīze, kur mēs saskaramies. Sīrija šodien ir skaidrs piemērs tam, kas var notikt, ja cilvēktiesības tiek sistemātiski pārkāptas, sākoties ar demonstrācijām pirms diviem gadiem. Šobrīd tā ir krīze, kurā četriem miljoniem cilvēkiem nepieciešama palīdzība, divi miljoni ir zaudējuši mājvietas, de, mazliet mazāk par 900 tūkstošiem eh, bēgļu vēl uz 17. februāru datiem. Un Mm, saskaņā ar prognozēm, cik nu šādās situācijās var veikt prognozes. Tad šīs prognozes mums liek domāt, ka visdrīzāk piepildīsies absolūti negatīvākais scenārijs. Šobrīd nav nekāda gaismas stāriņa pie apvāršņa. Atsaucas dokuments ir nesen izdotais ziņojums Startautiskā izmeklēšanas komitejas sagatavotais ziņojums no 18. februāra. Es domāju, ka arī citi eh, šeit uzstājoties citēs kaut ko no šī ziņojuma. Pamatā ziņojums uz, uzsver to, ka pārkāpumam pret cilvēkiem, pret cilvēku tiesībām tiek veikti abās pusēs, līdz ar to pretvaldības grupas arī veids kara noziegums, lai gan atzīstami zemākā līmenī nekā režīma pārstāvošās grupas. Startautiskā izmeklēšanas komiteja ie, iesaka ANO drošības padomēji rīkoties, iespējami iesaicot arī starptautisko kriminālu tiesu, kas, protams, arī rada pašu problēmu, jo ANO drošības padome līdz šim nav spējusi vienoties, vienot izteikties par krīzes situāciju, ne tikai par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī pēdiņās par tādiem viegliem jautājumiem un būtiskākajiem jautājumiem par humanitāro palīdzības piekļuvu. Eiropas uh, Savienības komisāri un arī dalību valstu vadītāji nepārtraukti aicinājuši ievērot cilvēktiesības, nepieļaut humanitāro tiesību pārkāpums, un visnesenāk tas eh, bija arī šonadēļ pirmdien. Diemžēl tie aicinājumi netiek sadzirdēti. Ir cilvēks uzskata, ka tā kā ANO drošības padomē darbs ir bloķēts, tad nebūs nekādas sekas necilvēcīgai rīcībai, kas ir radījuši šādu šausmīgu situāciju Sīrijā. Kas attiec uz humanitāro situāciju, ko priekšsarētāji arī pieminēja, birokrātiskie šķēršļi un visvairāk arī e, milzīgā vardarbība neļauj procesa dalībniekiem strādāt efektīvi, jo milzīgi pieaug arī to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešama šāda Eh, palīdzību. Es jau minēju statistiku. Vajadzības pieaug eh, eksponenti un palīdzības apjoms var tikt eh, palielināts tikai ļoti pakāpeniski. Komisija izmanto visus iespējamos kanālus palīdzības sniegšanai. Tomēr tas nav nevienkārši, ne arī pilnībā efektīvi šobrīd ir vai nu no nepieciešams valdības akcepts, piekrišana vai valdības pretinieku piekrišana vai no abām pusēm. Valdības pretinieki nav tā, izveidojuši tādu uh, konsekventu struktūru, ar kuru strādāt, un tuvās, dali, e, tuvās robežu valstis vismaz oficiāli ir pieminējuši, ka nepārkāps Sīrijas suverenitāti. Īpašu uzmanību pavisam nesen ir pievērsta Sīrijas ziemeļiem. Situācija tur ir slikta. Bet varbūt ne vairāk slikta kā citās valsts daļās. Jā, tik tiešām ir nepieciešama ārkārtas palīdzība valsts ziemeļdaļā, glābjot arī cilvēku dzīvības. Tur ir daudz bēgļu, kas ir e, izvietojušies pagaidu apmetnēs gar Turcijas robežu, viņiem ir nepieciešama palīdzība, un tur rodās arī problēma ar piekļuvi. Viens no nesenajiem pasākumiem ir e, šāds um, aktivitātes palīdzības sniegšanai, eh, kas ir ļaujuši ANO transportam eh, nogādāt palīdzības, palīdzībai nepieciešamos līdzekļus valsts ziemeļiem. Tie, diemžēl, ir pārāk ierobežot pasākumu šobrīd. Tas ir pārāk maz, lai varētu tikt galā ar tik lielu uh, krīzes situāciju humanitārā ziņā. Un man jāsaka, ka šobrīd kontakti eh, ar abām pusēm ir ļoti sarežģīti un ļoti mazefektīvi, salīdzinot ar milzīgajām vajadzībām. Attiecībā uz palīdzību dzīvības glābšanā, pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam, kā jūs saprotat, paliek mūsu galvenā prioritāte. Aizsardzības jautājums ir ļoti svarīgs, ir ziņots par īpašiem vēršanos pret sievietēm, un šeit runāt arī par vardarbību, kas ir īpaši vērsta pret sievietēm. Šeit ir arī runa par slepkavībām, par aizturēšanu. Un noslēdzot šo ievadu uzrunu, es vēl tikai atkārtot, ka tas atkal parāda, ka pārkāpēji, cilvēktiesību pārkāpēji izjūt nesodāmību. Un atļaujot to, mēs tikai palielinām šīs ciešanas. Kamēr nav politisku risinājumu, kamēr nav vienprātības ārno drošības padomē, mēs atkal saskarsimies ar šo situāciju. Līdz ar to vienprātība, vismaz attiecībā uz humanitāro palīdzību un humanitārajām tiesībām, būtu ļoti svarīgs elements, kas varētu palīdzēt mazināt Sīrijas iedzīvotāju ciešanas. Un tas arī palīdzētu mums daudz efektīvāk, nekā mēs to šobrīd varam darīt sniegt palīdzību milzīgajām vajadzībām, kuras tikai pieaug pašreizējos apstākļos un arī nākotnē. Paldies! Paldies Debrauer kungam! Pirms dodu Šveices vēstniekam Langam vārdu. Vēlos pateikties īpaši Šveicei par iniciatīvu un ātru iesaistīšanos cenšoties risināt situāciju Sīrijā. Un to arī no, norādīja drošības padomu starptautiskai um, krimināla tiesai. Tas galvenā Eiropas Savienības prioritāte ir Sīrija. Un, diemžēl, Eiropas Savienībai nav vienots nostājas visu dalību valstu vidū atbalstīt šādu virzību. Un iniciatīva katrā ziņā ir ļoti laba, un mēs arī no savas puses strādājam, lai eh, saņemtu pēdējās valsts, kas vēl nav pievienojusies Zviedrijas atbalstu. Nesakojot varbūt eh, savai pareiz, parastajai politikai, kāds Zviedri ievēro. Tātad vēstnieku eh, kungs Paldies par ierašanos. Es tad saprotu, jūs runāsiet par savu iniciatīvu, bet arī ICRC starptautisko komiteju eh, par to, kā stiprināt atbilstību sadaskās eh, humanitāro tiesību normu ievērošanas principiem. Chair. Uh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms paldies par laipnējiem vārdiem, ko veltījāt Šveicei, tās paveiktajam par šādu iespējamu Sīrijas situācijas eh, nosūtīšanu starptautiskai cilvēktiesību tiesai. Attīstības komitejas priekšsādātāji un godātie deputāti abās parlamentu komitejās, dāmas un kungi. Protams, ir milzīgs gods, ka es varu piedalīties šajā kopējā uzklausīšanā kur runāsim par starptautiskajām humanajām tiesībām. Un var darīt to Šveicas valdības vārdā, un tās vārdā gribu jums teikt paldies par šo uzaicinājumu. Kā jau jūs nu pat teicāt, priekšsēdētājs runāšu par kopējām iniciatīvām, ko sākus Šveica kopā ar ICRC, cenšoties spēcināt eh, starptautisko humāno tiesību ievērošanu. Šo iniciatīvu aizsākām pirms gada. Tas nāca kā turpinājums 21. starptautiskai konferencei šo, šajā uzklausīšanā mēs lūk runājam, to, runājam par to visu, pievēršoties arī Sīrijas kon, konflikta kontekstam. Un gribu uzsvērt, ka Šveices ICRC iniciatīva nav jāskata tikai un vienīgi saistībā ar konkrētu specifisku konfliktu, ne Sīrijas konfliktu, nedz arī kādu citu. Un tomēr ir pilnīgi acīm redzam, ka ļoti daudzie bruņotie konflikti visā pasaulē uh, kurās eh, starptautiskās humanās tiesības tiek regulāri pārkāptas, uzsver to, cik ļoti svarīga šāda veida iniciatīva. Kas attiec uz Šveici un tās individuālajiem centieniem nodrošināt starptautiskās humanās tiesības Sīrijas kontekstā, par ko jūs jau runājāt, uh, Eh, un arī par Šveices ieguldījumu cīņā pret šo nesodāmību kara noziegumu kontekstos. Eh, manuprāt, nu šais kontekstā var teikt tikai tik, šobrīd tikai tik daudz, ka pēc savas valsts iniciatīvas esam parakstījuši vēstuli kopā ar apmēram 60 citām valstīm, nosūtījuši tos ANO drošības padomē. Tas notika 14. janvārī un pieprasījām, lai visi šie daudzie kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci tiek, eh, kas tiek pastrādāts Sīrijā, tiek nodoti starptautiskās krimināltiesas ziņā, tātad ar tiesas pravām, ņemot vērā 7. ANO hartas pantu. Ar gandrību mēs esam secinājuši, ka šis nesenais aicinājums no Eiropas Savienības ministru padomas ANO drošības padomēji arī ir atradis ceļu pie viņiem. Uh, Un uh, tur arī tiek runāts par to, ka nepieciešams strauji atrasināt situāciju Sīrijā. Turklāt tur iekļaut arī atsauce uz šo mūsu iniciatīvas rezultātā nosūtīto vēstuli ANO drošības padomē. Dāmas un kungi, pagājuši svētdien, 17. februārī, uh, Starptautiskā sarkanā krusta komiteja, kas dibināta 1863. gadā, to toreiz dibināja pieci Ženēvas pilsoņi, Šveicis pilsoņi, tātad nosvinēja savu 150. gadu dienu, tātad tas pirms piecām dienām. Un vēl pēc gada starptautiskā sabiedrība svinēs, atzīmēs gads kārt kopš Ženēvas konvencijas pieņemšana. Tā tika pieņemta 1864. gadā. Tā bija pirmā šāda starptautiskā, tas bija pirmais starptautiskais līgums, pirmās starptautiskās humanās tiesības ar to noteiktas. Domāju, ka tas ir ļoti būtisks sasniegums civilizācijai kopumā. Tas atspoguļo to, ka bruņoti konflikti ir fenomens, kas atkārtojas. Cilvēks vēsturē šāda veida fenomeni ir jāregulē, lai novērtu jebkāda veida nevajadzīgas liekas ciešanas un eh, neļautu situācijai izvērsties par pilnīgu barbarismu. Turklāt šāda veida tiesības regulē arī to, kā var notis, norisināties šāda veida kara situācijas, un pirmām kārtām, protams, tiek paredzēts vardarbības novēršanas e, dažādi mēri, un tur otrām kārtām tiek runāts par to, kāpēc e, šādi e, konflikti izraisās, varbūt iespējami profilaktiski pasākumi, turklāt arī pēc tam tiek runāts par to, kā sākt pie kārtības taisnas tiesas priekšā tos, kas atbildīgi par vardarbības pastrādāšanu. Gan uz profi, profilaks, gan uz konfliktu apspiešanu ir gūts ļoti būtisks panākums nesen nesenā pagātnē, kas attiecas uz vardarbības apturēšanu tajā brīdī, kad tā ir aizsākusies. Situācija, jāsaka, vienmēr ir bijusi ļoti sarežģīta un ļoti dažāda eh, neapmierinošiem rezultātiem. Tā tas bijis nu, no sākta gala un lūk nu, arī 150 gadus pēc tam, kad ir pieņemts pirmais akts par starptautiskām humānām normām. Bruņotie konflikti vienmēr bijis būtisks izaicinājums starptautiskām humānām tiesībām, un tomēr, tomēr, uh, Eh, šo, šodienas konfliktos pilnībā tiek ignorēta jebkāda veida starptautiskās normas, humanās tiesības tiek regulāri ikdienas pārkāptas valst, no valstu bruņoto spēku puses un bruņoto form, nu, formējumu puses valstīs, kur ir bruņotie konflikti. Tas rezultātā rada milzīgu kaitējumu gan karotājiem, gan, protams, visa veida civil, mm, upuriem no civiliedzīvotāju puses šāda veida attīstība, jāsaka, tiešām rada nopietnas bažas divām, kā, divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tāpēc, ka ir ārkārtīgi smagi domāt par šiem bruņoto konfliktu upuriem, un otram kārtām arī tāpēc, ka starptautiskā humano tiesību koncepcija kā tāda tiek apdraudēta. Neviens likums nevar būt ticams un uzticams, eh, vai arī turklāt tāpēc pieņemams, ja tas tiek regulāri pārkāpts un, nena, nenes, un šādu pārkāpumu nenes līdz atbilstīgas sankcijas. Hum, lielākā daļa huma, ar humanām sa, tiesībām saistīto problēmu nen, nenotiktu, ja šīs tiesības tiktu īstenots un tiesība akti tiktu piemēroti. Respektīvi, problēma jau nav tajā, ka šo, šeit tū, trūktu tiesību aktu vai starptautisku humānu tiesību normu, bet gan tajā, ka šīs normas netiek īstenotas un tiek plašā mērā ignorētas. Līdz ar to te nav vajadzīgi jauni būtiski noteikumi, bet gan uh, mēri, kas ļautu šīs normas efektīvi īstenot dzīvē, piemērot. Monitoringa atbildība, atbildības nodrošināšanai attiecībā uz Ženēvas konvenciju tika izstrādāts pirmais protokols, tātad papildu protokols, un tur sniegs pavisam neliels skaits, uzvar neliels skaits eh, īstenošanas mehānismu. Šie mehānismi savukārt ir izveidoti tādā veidā, kas eh, padara to īstenošanu un izmantošanu likšanu lietā ļoti sarežģītu, nu vismaz šodien, šobrīdējā situācijā. Uh, Turklāt tie neatbilst pašreizējai realitātei, jo tie netika izstrādāti, lai ņemtu vērā starptautisku bruņot konfliktu gadījumus. Un šāda veida konflikti, jāsaka, ir lielākā daļa no, no šiem bruņotajiem konfliktiem, ar ko pasaule sastopas šobrīd. Tātad šie instrumenti nebija paredzēti lielākai daļai šodien piedzīvoto konfliktu. Vēl viens problemātisks aspekts ir tas, ka to īstenošanas brīdis ir atkarīgs no iesaistīto pušu gribas. Uh, Un, ies, un, protams, ka pilnīgi vienprātība šajos gadījumos uh, rast ir gandrīz neiespējama. Un, visbeidzot, turklāt pastāv arī problēma ar to, ka šie mehānismi ir tādi ļoti izolēti atsevišķi, respektīvi tie nav iestrādāti sistēmā, kas, uh, nu, kas ļautu tiem atbilstīgi arī reaģēt un darboties kā reakcijai. Rezultātā šie mehānismi nav funkcionēt spējīgi un līdz ar to arī netiek izmantoti. Bet visā šajā saistībā ir vēl viena problēma, kas saistīta ar Ženēvas konvencijas pievērošanu. Nu, universālais fórums, kurā valstis var tikties un apspriest humanās tiesības ir starptautiskā sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesis konferences. Un, protams, šīs konferences ir ārkārtīgi svarīgs pasākums kopējai sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesis kustībai, kā arī humānos palīdzības sniegšanas mērķiem vispār. Bet problēma ir tāda, ka šīs konferences norisinās reizi četros gados. Un, protams, ir ārkārtīgi daudz steidzamu jautājumu, kas būtu jā, jāapspriež krietni īsākos intervālos. Nu, lūk, piemēram, šo humano tiesību normu ievērošana un tam līdzīgi. Pašreizējā situācija ir ārkārtīgi problemātiska un tā var novest pie tālākas lejupspīdes, eh, eh, jo, ja tiek ignorēta likuma, tad tos var ignorēt arī pilnībā, var piln... un tas tādā veidā var apdraudēt visu šo kopējo tiesību struktūru. Tad ko varam darīt lietas labā? Nu, nekāda viegla risinājuma šeit šobrīd nav. Valstis nevar darīt īpaši daudz, pat ja tās gribētu rīkoties tām. Vienkārši nav atbilstīgo instrumentu. Rezultātā um, normu neievērošana noved pie tā, ka starptautiskas iestādes tiek veidotas citu normu struktūrās un tās arvien vairāk mm, pievēršas šo uh, humāno tiesību struktūras uzlabošanai. Tas, protams, ir labi, bet tas var būt arī problemātiski. Tāpēc, ka jāņem vērā arī galveno ieinteresēto pušu intereses. Pēdējā sarkanā krusta sarkanā pusmēneša konferencē 2007. gadā tika atzīta vajadzība izvērtēt uh, to, cik efektīvi ir atbilstības nodrošināšanas mehānismu, kā arī identificēt veidus, kā stiprināt dialogu par starptautiskajām humanajām tiesībām starp valstīm. Turklāt tika pausts arī lūgums par to, ka vajadzētu iesniegt uh, tālākus priekšlikumus 32. konferencē, kas notiks 15. gadā. Saskaņā ar šo rezultātu e, Šveica un ICRC uzsāka procesu, kuras mērķis ir nodrošināt valstīm iespējas iesaistīties regulārās debatēs par to, kā uzlabot atbilstību starptautiskajām humanajām tiesībām. Un kā jau tapis skaidrs no šīs kopējās misijas, e, humanās tiesības ir universālas un valstis Valstis lielākoties ir pašas atbildīgas par šo starptautisko humano tiesību īstenošanu, normu piemērošanu. Un tāpēc viss šī atbilstības rikums skar pilnīgi visas valstis. Kā rezultātā process, ko mēs aizsākām, tam ir jābūt atklātam, pārskatāmam un visas valstis ietvarošām. Tā, lai valstis varētu pēc tam zem tā visa arī parakstīties. Tam jānorisinās pārskatāmības garā, tad ir jāietver pilnīgi visas valstis, kā jau teicu, un pirmā valstu tikšanās Ženēvā tika organizēta pagājušā gada maijā. Mums darbs turpināsies, turpināsim šādas sanāksmes arī tālāk reizi gadā, laikā līdz 2015. gadam. Ja analizējam iemeslus šie, šai plašajai cilvēku, tie, eh, es atvainojos, humāno normu neievērošanai, eh, pilnīgi noteikti nonākam pie šāda veida aspektiem, kas risinām pirmām kārtām valstīm ir primārā atbildība par starptautisko humāno tiesību normu īstenošanu. Tām ir daudz vairāk arī jāiesaistās šajās debatēs, lai nodrošinātu atbilstību. Un tam, tam ir vajadzīgs atbilstīgs universāls fórums. Otrām kārtām Tā kā pašreizējie atbilstības mehānismi e, vairs nespēja pildīt savas funkcijas, tad ir nepieciešams meklēt veidus, kas ļautu vai nu tos spēcināt, tos papildināt, bet varbūt nepieciešams veidot pavisam jaunus šādas uh, normu atbilstības mehānismu veidošanu. Nu, lūk, ja analizējam iemeslus, kāpēc pašreizējā atbilstības nodrošināšanas sistēma nedarbojas, top skaidrs, uh, ka pastāv saskaņ, ka trūkst saskaņot sisti, sistēmas un nav atbilstīgi komponentu, kas varētu viens ar otru papildināties un rezultātā nav iespējams pietiekami elastīgi un ātri rēģēt uz izaicinājumiem, kas rodas. Jau tas fakts vien, dāmas un kungi, ka pēc 150 gadiem kopš ir pastāvējušas eh, starptautiskās humanās normas, tās nav radušas efektīvus instrumentus, kas ļautu nodrošināt kaut vai tikai to, ka valstis ievēlo šīs normas miera laikos, nemaz nerunājot par to, ka nav tāda norma, kas ļautu uzraudzīt tās puses, kas iesaistījušās kara darbībā, nu, dod mums kaut kādu nojausmu un tādu, nu, es teiktu, sliktu, eh, ne, tādu sliktu priekšnojautu tam, kā tas risināties var tālāk. Jo tiešām nav nekāda tāda ātra risinājumu, kas varētu to visu padarīt par kaut ko krietni pozitīvāku. Mēs esam šobrīd tādu procesu sākumā, kas ir ārkārtīgi komplekss, sarežģīts, tam būs vajadzīgs ārkārtīgi daudz laika, gadiem laika, kas ļautu nākt klajā ar daudz maz saprātīgiem rezultātiem. Un tam, protams, būs vajadzīgs arī, lai valstis eh, liek prātus kopā apzinās šos problēmas, kas saistīts ar normu neievērošanu. Pirmām kārtām šīs apzināšanās celšana ir pirmais eh, mērķis šai procesā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai mēs varētu pozitīvā veidā tālāk attīstīt šo situāciju un meklēt risinājumus laika gaitā. Paldies! Thank you, Ambassador Len. Paldies vēstniekungam. Bija ļoti interesanti dzirdēt. Jūs tiešām uzskatāt, ka nav nodrošināta atbilstība starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Un, uh, paskrauties, eh, ko saka arī ārējās darbības dienests, un mēs analizējam arī tādas tiesības. Šī pirmā reize, kad mēs to daram kopā, bet bieži vien eh, savā apakškomitejā mēs eh, tieši strādājam pie vadlīnijām attiecībā uz starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Un uh, varbūt Svānkungs no ārējās darbības dienesta varētu izteikties mazliet par to, kā šīs vadlīnijas tiek īstenots. Jo vadlīnijās ir skaidri rakstīts, un mēs šīs vadlīnijas pieņēmām 2009. gadā. Tā tad ir rakstīts, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies veicināt skaidri saskatāmi, konsekventi starptautisko humanitāro tiesību ieviešanu un aicinās arī citas valsts to darīt. Līdz ar to mums tad ir kā parlamentam jājautā ārējās darbības dienestam, kādā veidā tad šīs uzņemtās saistības īstenojas jūs ikdienas darbā. Svankungs, jums vārds. Paldies! Tik tiešām, Debraukungs jau arī ļoti precīzi izteicās par cilvēktiesībām un humanitāro tiesību katastrofu Sīrijā. Eiropas Savienības bažas par situāciju šajā valstī, manuprāt, ir labi zināmas. Savukārt attiecībā uz priekšsarātais kundzes uzdoto jautājumu par to, kā Eiropas Savienības vadlīnijas par starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, kur ir arī atšķirības uh, Eiropas uh, no starptautiskām cilvēktiesībām un kā tas viss tiek īstenots. Un šeit es vēlētos uh, vēstnieku Lang kungs sacīto pieminēt, ka ir nepieciešama efektīva pasākuma, lai nodrošinātu jau esošo normu īstenošanu. Un tad sākšu ar piezīmi par to, ka no Eiropas Savienības viedokļa skatoties ir absolūti skaidrs, ka starptautiskās humanitārās tiesības tiek pārāk bieži pārkāptas. Un tieši tādēļ Eiropas Savienība ļoti cieši uh, Eh, seko līdz Šveices un ICRC iniciatīvai, lai eh, nodrošinātu lielāku starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu. Un tās ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Eiropas Savienība atbalsta jebkurus mēģinājumus nodrošināt atbildību par pārkāpumiem, sodīt vai drīzāk nodrošināt to, ka nav nesodāmība par karu noziegumiem. Tāpat arī mēs atzinīgi vērtējam izpētes iespējas, lai nodrošinātu labākus mehānismus starptautiskos humanitāro tiesību ievērošanas jomā. Protams, ka tas nenotiek ātri, tas prasīja zinām laiku. Eiropas Savienība dara vairākas lietas šajomā. jomā Es vēlētos izcelt trīs eh, lielākās kategorijas. Un pirms iedziļinos tajās, es tad vēlētos uzsvērt, ka starptautiskā humanitāro tiesību joma ir viena no tām jomām, kur mūsu pilnvars kā ārējā darbības dienestam ir ierobežots, jo tur dal, tieši dalību valstis, nevis Eiropas Savienību kopumā, kas ir parakstījuši Ženēvas konvenciju un eh, konvencijas protokols, joprojām paliek galvenās iesaistītās puses starptautiskās humanitāro tiesību jautājumā. Protams, Eiropas ārējās darbības dienestam ir savu lomu koordinācijas darbā un tāda veicinoša ietekme uz padomas vadlīniju īstenošanu. Un tieši tādēļ eh, mēs eh, to arī atspoguļojām rīcības plānā cilvēktiesību jomā, ko pieņēmām pagājušā gadā. Tas ir daļa no strateģiskā ietvara. CSTP operāciju vadītāji Viņiem tiek prasīts ziņot par jebkādām starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu, par jebkādiem šādiem pārkāpumu gadījumiem, kas tiek konstatēti. Un Eiropas Savienība apņemas izmantot visus tās rīcībā esošos rīkus, tā skaitā dialogu, demaršu un citus, lai risinātu šādas pārkāpumu situācijas. Turklāt vadlīnijas, kas sākotnēji tika pieņemts 2005. gadā un vēlāk pārskatīts 2009. gadā, uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt atbildību par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, kas katrā ziņā atspoguļo arī Eiropas Savienības nepārtrauktu atbalstu starptautiskajai krimināla tiesai. Nu, tās būtu tās galvenās jomas, ko es, eh, ko es arī gribēju ieskicēt. Tātad pirmā atspoguļojās eh, saistībās, ko Eiropas Savienības dalību valstis 2011. Eh, gadā 31. sarkanā krusta, sarkanā pusmēnesis konferencē izdarīja. Mēs sagaidām, ka dalību valstis ratificēs visas konvencijas, kurās e, šajā jomā, ko tās vēl nav izdarījuši. Un tas varētu notikt e, līdz e, nākamai sarkanā krusta un sarkanā pusmēneša konferencei 2015. gadā. Somija un Polija ratificēja Otavas konvenciju bet, bet pretkā, eh, pretkājnieku mīnu izmantošanu. Eh, līdz ar to šobrīd visas Eiropas Savienības dalību valstis ir ratificējušas šo konvenciju. Ir veikti ievērojami pasākumi, lai īstenotu eh, padomus vadlīnijas starptautiskās humanitārajās tiesībās. Vairāk demaršu bijuši arī. Turpinās vairākas kampaņas arī par pievienošos Romas statūtiem. Katru gadu Eiropas Savienība izdod virkni paziņojumu par nepieciešamību ievērot starptautiskās humanitārās tiesības. Visnesenākā bija tieši par 150. gada dienu sarkanā krusta organizācijai. Otrakārt, 2011. gada Eiropas Savienības un eh, nevalstisko organizāciju fórums eh, deva jaunu impulsu rīkoties aktīvāk šajā jomā. Eiropas Savienība uzklausīja kritiku un nāca klajā ar vairākiem ieteikumiem padomēji. Tas ir radījis jaunu demaršu kampaņu, varētu teikt, kas tiek izvirzīta tām trešajām valstīm, kas vēl nav ratificējuši attiecīgos Ženēvas konvencijas protokolus. Um, treškārt, un man laikam jāsakās īsāk, starptautiskās humanitārās tiesības ir ļoti svarīgas Eiropas Savienībai arī um, bruņojuma tirzniecības nolīgumu sarunu kontekstā. Eiropas Savienības un tās dalību valsts ir skaidri darījuši zināms, ka tajos gadījumos, kad ir risks, ka bruņojums varētu tikt izmantots, lai pārkāptu starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības, tad šādu bruņojumu tirzniecībai jānotiek balsoties uz konkrētu līgumu sarunu pamata. Tā, tas ir tas veids, kā Eiropas Savienība cenšas īstenot va, savus vadlīnijas par starptautiskām humanitārām tiesībām un ceru, ka tas palīdzēs šodienas diskusijā. Paldies, Svāna kungs. Jā, atļausiet, man ir pašai viens jautājums jums. Eh, konkrēti par situāciju Sīrijā. Eh, kas jums ir zināms, vai varbūt eh, padoms darba grupa par starptautiskām tiesībām, vai tajā ir apspriest situācija par Sīriju, situāciju Sīrijā nesen? Uh, un kādas varbūt bija šīs galvenās, galvenie motīvi diskusijās? Īsāka atbild varētu būt, ka neesmu informēts. Saskaņā ar manu zināmo un darba grupas mandātu viņi nebūtu tieši eh, atbildīgi par atsevišķu geogrāfisko situāciju uh, apspriešanu. Tas eh, ir citu darbu grupu kontekstā. Nu, es neesmu eksperts, saka priekšsarētāji. Man eksperti šeit ir pierakstījuši. Viņiem ir uzdevums uzraudzīt situāciju, kur, eh, kas saistās ar starptautiskām humanitārām tiesībām un ieteik, var ieteikt pasākums. Nu, labi, tālāk došu vārdu Davidam Nikolsonam no Amnesty International. Much, uh, Lielas paldies, priekšsādātāji. Lielas paldies, ka norganizējāt šo uzklausīšanu par humanitāriem tiesībām, tādā veidā piedāvājot mums iespēju skatīties uz šo jautājumu. Pipelines. Un runāt par vadlīnijām. Tāpat arī par mācībām, kāda izriet no notiekošā Sīrijā. Tā kā jūs teicāt, es tāpat arī uh, gribu atsaukties uz uh, EADD pārstāvi teiktā. Uh, Amnesty International un daudzas citas nevalstiskās organizācijas pēdējo gadu laikā ir konstatējušas, ka starptautiskās nomānās likumdošanas vadlīnijas nav ieviestas tik pilnīgi, cik pilnīgi tām būtu jābūt ieviestām. Tādēļ jāuzdod jautājums, kādas pasākums varētu īstenot. Bez tam daudzas e es institūcijas nemaz nezinu, kā šīs vadlīnijas būtu jāizteno, tas pats jāsaka par NVO. Un nav arī nekādu pierādījumu to īstenošanai. Tā būtībā ir tā mm, būtiskākā tēma. Un jāsaka, 2012. gadā jautājumi tika skatīti. Toreiz jau. Uh, mērķis tik nosprauksts uh, uzzināt, ko vairāk par šo vadlīniju ieviešanu un arī uh, labāk uh, informēt ES institūcijas, kas ir atbildīgas par ANO ieteikumu ieviešanu. NVO fóruma laikā mm, tika noskaidrot pāris tādu ļoti būtisku punktu. Ne tikai tas, ka vadlīnijas tiek slikti īstenotas, bet arī tas, ka bieži vien eh, dalību valstīs pietrūkst arī politiskās gribas. Situācija eh, bija tāda, ka īsti nezināja, kas ir atbildīgs par šo vadlīniju eh, ieviešanu. Tāpat arī Mēs mēģinam skaidrok jautājums, jo līdz šim nebija īsti skaidrības par uh, atbildību un kompetenci. Nākošais ir formulējumi, uh, kāda bija izmantoti. Ne visur uh, tie bija skaidri. Bieži vien formulējumi bija neprecīzi, ja vispār uh, tika runāts par to, kas uh, notiek. Šādā izpratnē ir uh, plašāk jāiesaist juridiskie aspekti eksperti. Jārunā arī par geogrāfisko izplatību. Bieži vien ir uh, tā, ka konflikta situācijas un pēckonflikta situācijas ir uh, tādas, ka tas ir saistīts drīzāk ar uh, politiskās gribas trūkumu dalību valstīs, pēc tam nav tādas vienotas pieejas, tas jāsaka arī, piemēram, par ES pieeju, un uh, tas ir atšķirīgi no cilvēktiesību pamata, likumdošanas pamata no uh, vadlīnijām. Dokumenti, kas ir izstrādāti attiecībā uz uh, cilvēku tiesībām, neatbilst rīcības plāniem un citiem ES uh, dokumentiem, bieži vien rīcības plāni arī nav pārņemti. 2011. gada vēl fórums ir dažādas secinājumus izteicis, runāšu par pieciem no tiem. Tātad kopējā institūcija problēma un neskaidrā struktūra, kad nav īsti skaidrs, kas ir par ko atbildīgs, tā ir jāmaina, lai pavisam skaidri būtu zināms, kas par ko atbild un zinātu, kā šīs vadlīnijas ir jāizteno. Otrakārt ir jāno saka skaidru pozīciju brīžos, kad šīs vadlīnijas tiek pārkāptas, ja aizsāk politisks dialogs ar valstīm, kuras tās skara trešajām valstīm un starptautiskajām institūcijām. Treškārt, ārās likumdošanas vadlīnijas jāizmanto, lai cīnītos pret nesodāmību. Šeit mēs runājam par uh, vēl vienu elementu, kas uh, ES paziņojumos uh, bieži iztrūkst. It īpaši, ja mēs runājam par atsevišķām situācijām pēc uh, kāda konflikta. Runājot par pārkāpumiem, vēlreiz jāatsaucas uz to, ka rīcībai ir jābūt skaidrai, saskaņotai, jānodrošina tas, lai uh, likumdošana attiecībā uz ieroču eksportu tiktu strikti īstenot. Un lai arī tas tiktu iesaistīts ES sarunās, kas tiek vestas attiecībā uz ieroču tirdzniecības līgumiem. Tātad tie ir secinājumi, kas tika izteikti 2011. gadā. Kas ir noticis starp laikā? Jā, D pārstāvis pilnīgi pamatoti teica, ka uh, Pēdējā gada, pagājušā gada jūnijā pieņemtais strateģiskais ietvars ir ievērojis šos secinājumus, vadlīnijas ir ietverts, tāpat arī citi jautājumi, kas skar cilvēktiesības. Un papildus tam ir ļoti skaidrs rīcības plāns izstrādāts, ir skaidri norādīts, kā šīs vadlīnijas ir jāizteno, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ja deputāti gribētu vairāk pievērsties uh, saturam, runājot par šo vadlīniju īstenošanu, tad tas arī ir iespējams. Bez tam tika pieņemts arī lēmums, ka starptautiskās tiesības tiek integrētas valstu stratēģijās, arī rīcību plānos, kas ir attīstība kaimiņa attiecību programmu veicināšanai, lai visi aktieri ES līmenī tiktu adekvāti iesaistīti. Gan EAD, gan uh, padomas darba grupās un citās sēdēs par to tiek runāts. Ir zināms progress, bet ir aizvien vēl trīs lieli atklāti jautājumi, īstenojot vadlīnijas. Tagad gribu par tiem runāt. Pirmkārt, tas ir saistīts ar uh, jautājumu, kas uh, tika uzdots par Sīriju un sarunām par Sīriju ir tā, ka padomē nav tādas īpašas institūcijas, kurā tiktu diskutēta situācija atsevišķās valstīs atsevi, starptautisko humāno tiesību ietvaros. To parasti skata vispārējā un ārlietu ministra padomē, bet šoreiz tas tā nav. Un bez tam arī nav uh, diskutēts par juridiskajām uh, detaļām šajā konkrētajā uh, jautājumā. Uh, Jūs arī teicāt, ka ja nenotiek uh, darbs geogrāfiskajās dalība, uh, darba grupās un arī ne starptautisko tiesību darba grupā, tad uh, mēs redzam, ka mandātā kas ir izsniegts šajā organizācijā, nav iespējas diskutēt par uh, konkrētu uh, valsts situāciju. Es domāju, ka visi man piekritīs, ka nu, tas tiešām nav pieļaujams. Um, tas e, jāmaina. Deputātiem nevalst, būtu jāatbalsta nevalstiskās organizācijas. E, ES e, paziņojumi aizvien nav saskaņoti situācija valstīs ir ļoti atšķirīga, eh, bet arī formulējumi ir ļoti dažādi. Dažkārt ir skaidrāki, citkārt eh, tādi eh, apjošāki, un bez tam jādomā, kā varētu skaidrāk šajos paziņojumos un padomu secinājumos runāt. Tāpat arī padomu secinājumi ir tādi, ka juridiskie secinājumi valstīs tiek pārbaudīta, bet nav arī tādas iespējas juridiski pārbaudīt šo paziņojumu pareizību vai skaidrību. Kā varētu uzlabot situāciju šajā jautājumā? Jāstiprina strateģiskais ietvars rīcības plānā. Tur ir noteikts, ka humanitāro starptautisko tiema, tiesību pamat uh, vadlīnijas ir jāietver šajā stratēģijā, bet, lai to darītu, ir nepieciešama kontrole, eksperti, eh, monitorings, eh, speciālistiem ir jāstrādā, bet kā tad tas ir iespējams, ja pat nav tādu eh, lietu pretēji vai ekspertu, kas šādu kontroli varētu īstenot. Varbūt, ka mums vajadzētu mm, izmantot vairāk ekspertu vai varbūt tas ir jautājums par izglītību. Es domāju, ka šajā jautājumā parlaments varētu atbalstīt un uzdot jautājumus nākotnē par šo punktu. Es labprāt gribētu par Sīriju vēl pāris vārdus teikt, ja man ir pietiekam daudz laika. Tagad par konkrēto situāciju Sīrijā. Man kolēģi jau pieminēja to, ka ir uh, skaidri pierādījumi, ka notiek kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci, ka um, militārā, uh, militārās normas likumdošana netiek ievērota, ir izveidotas um, dažādas izmeklēšanas kom komisijas, arī uh, Human Rights Watch ir šādi izveidojis, un arī mēs pārkāpums uh, izdara Sīrijas valdība, bet arī opozīcijas spēks Sīrijā. Kāda līdz šim ir bijusi ES atbilde? ANO drošības padomē bija mēģinājumi ANO drošības padomu iniciēt jautājumu izskatīšanu starptautiskajā krimināltiesā, bet, kā jūs teicāt, nav vienotas nostājas. Arī ES kopumā vēl nav lūgusi nodot šo jautājumu starptautiskajai krimināltiesai. Viena dalībvalsts bloķē šo lēmumu. Un mēs redzam, ka ES, skatīsimies, kā ES darbosies cilvēktiesību padomē nākošā nedēļa, tā ir prioritāte. Un pavisam skaidri ir runāts par to, ka ir e, jābūt arī iespēja atskaitīties un jāprasa arī, kā ir darbs veikts es varētu reaģēt uz šo krīzi dažādos veidos. Pat labam ir noteikts ieroču embargo attiecībā uz Sīriju, tas ir saglabāts ārlietu ministra tikšanās reizē šondeļ, lai arī bija pāris dalība valsts, kas prasīja daļēji atcelt šo embargo. Nākošais jautājums - tehniskais atbalsts Sīrijas opozīcijas spēkiem. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem Un jābūt riska novērtējumam, lai mēs varētu noteikt, ka e, e, es neizmanto uh, uh, iespēju pārkāpt komunitāro likumdošanu, arī to nedrīkst pieļaut no opozīcijas spēku puses. Bez tam ir arī bēgļu krūz, krīze, vairāk nekā 620 tūkstoši bēgļi ir pametuši Sīriju, vairāk nekā 2 miljoni uh, bēgļu uh, ir valsts iekšienē. Un tāpat jārunā par to, ka ir uh, ES dalība valsts, kas ir reaģējušas tikai daļēji uz notiekošo un uh, kas uh, drīzāk uh, neuzņem bēgļus un neatbalsta valsts kaimiņos, kas šīs, šos bēgļus uh, uztver. Tie bija tikai daži komentāri par Sīriju. Thank you, David. Now the... Paldies, David. Nu tad tagad diskuti, diskusijas un Garins kungs šķiet pirmais. Oui, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, man jāsaka, ka izjūt tādu ļoti e, dziļu satraukumu, kad mēs runājam par šo jautājumu. Es domāju, ka runājam par šo konfliktu un tā uh, veidu, esam satraukušies visi, un tas skaidro arī daļai mūsu bezspēcību. 90. gados līdzīgi runāja. 90. gados Balkānos starptautiskās tiesības nebija pietiekams, lai pieļautu iejaukšanos no ārpus. Atceros Bernāru Kušneru, kas aktīvi strādāja, lai izstrādātu tiesības un pienākums sniegt humāno palīdzību. Uh, Un mēs saskaramies aizvien, aizvien ar tiem pašiem šķēršļiem. Pēc tam bija arī tāds mēģinājums, kur veids dažas personības arī sumā rūga punkts, uz viņu nekrīt nekāda aizdevuma, sastādīt dokumentu, kur nosaukums bija atbildība aizsargāt. Analīze bija tieši tāda pati, un uzklausīja Lāga kungu tieši tāda pati analīze bija. Uh, šajā dokumentā. Nu, precīzi tieši tas pats. Tāpat mēs konstatējām mūsu nespēc, nespēju, nespēku, nespēcību, nespēju rīkoties. Un šeit um, Sīrijas uh, gadījumā jāsaka arī, ka mēs varam at, atsaukties uz šo uh, atbildību uh, aizsargāt dokumentu autoriem. No ārpuses, no ANO tiek prasīts un jānoskadro, vai, um, vai problēma ir pastāvīga, jā, un tad jābūt arī pastāvīgai atbildē, jābūt iespēja reaģēt. Un treškārt, ja iejaukšanās, iejaukšanās gadījumā jāatrisina vairāk problēmu nekā jārada. Kas nozīmē, ka pat, ja atbildība aizstāvēt šis dokuments tiktu pieņemts, tad mēs, nu, vienalga vēl nevarētu palīdzēt. Uh, Sīrijas konfliktā, jo ir, ir, ir saistoties militāri šajā, šajā konfliktā, problēmas netiktu attī, atrisinātas. Nu, pirms meklēt problēma, risinājums kaut kur ārpusē, es domāju, ka mums nevajadzētu iesaisties tādā darbībā, ka mēs vienkārši kaut kādu pārējais problēmu risinām un rādu risinājumu un nespējam problēmu atrisināt no nu, tās pamatā. Par ES darbību. Nu, man liekas, ka jārunā ir par pilnīgi visiem aktieriem. Un man liekas, ka šie institucionālie aktieri ir labāko darbu paveikuši. Georgijevas kundze ir spējusi izdarīt visu, ko viņa varējusi. Viņa ir, nu, burtiski līdz robežām devusies, sasniedz abajam. Un, uzturējusi um, budžeta finansējumu, uh, strādājusi līdz pat uh, starptautisko tiesību uh, izsmēlumam. Un tas ir pateicoties tam, ka visas puses atzīst, ka viņi ir bezparteiski šajā jautājumā. Ir um, dažādi eh, punkti un dažkārt par to tiek runāts, bet nu, Tas ir absolūti neapšaubāms, un līdz ar to viņi ir varējusi aktīvi strādāt šajā Sīrijas konfliktā un mēģinājusi ierobežot uh, gaitējumu, un arī malī. Tātad, uh, nu, viens secinājums ir tāds, ka nedrīkst mainīt uh, humanās uh, palīdzības sniegšanas neutralitātes principu. Un pēdējā piezīme arī priekšlikums. Konflikta tips, ar kuriem mēs a, uh, saskaramies, tie ir starpnāciju uh, un pat arī starptautiski konflikti. Ženēvas um, dokumenti visi risina šo starptautisko konfliktu sektoru, un uh, tur ir ziņ, zināms uh, iestrādes, bet iekšzemes konflikti mēs esam no absolūtā nulles situācijā, mums nav iespēja uh, risināties. Uh, 84. gadā, 94. gadā Ruandā teica, ka jāizveido tāda, nu, tāda trauksmes uh, vienība. Bet visi zināja, ka, visi zināja, kas notiek, bet mēs nevarējām neko darīt. Mēs bijām bezspēcīgi. Ko varētu darīt ilgtermiņā? Manuprāt, situācija ir šausmīga. Un tā arī parāda no nu, šo slepkavošanu, šo Sīrijas notikumu attīstību, ka tas norāda uz um, šo sapratumu salas iekšpusē. Ja mēs uh, ilgtermiņā palīdzam uh, policijas spēkiem, kas uh, palīdz arī starptautiskās humanās tiesības īstenot. Bet ir uh, skaidri jāzina, ka viņi cīnās pret tiem, kas veic uh, noziegums pret cilvēci ir jāorganizē savādāk apmācība un vismaz kaut kur ir jāsāk. Tā tad, ja apmāca visi tie, kas ir atbildīgi par uh, tiesību ievērošanu valsts iekšpusē, ievērot arī starptautiskās uh, tiesības, starptautiskās humanās tiesības. Un otrs - valsts struktūra. Brīdī, kad uh, valsts atrodas situācijā, kad atbildību visi vairs nevar uzņemties, kā valsts struktūras, tad ir um, jārunā par pilsonisko sabiedrību, piemēram, par sarkano krustu. Ir tādas zonas, kur sarkanais krusts ļoti veiksmīgi strādā. Bet, nu, akceptēt faktu, ka jāgaida līdz 2015. līdz 16. gadam pirms var at, uh, risināt situāciju, tas ir absurdi. Nu, kā tad nevar organizēt uh, Uh, konferenci, kurā iesaistītos sarkanais krusts un citas puses. Kā mēs varētu stiprināt uh, autoritātes un arī veicināt sarkanā krusta neutralitāti šajās valstīs. Mm, valsts, kurās ir uh, šādi iekšēji konflikti, ir arī sarkanais uh, krusts. Šīs patiesās uh, problēmas ir jārisina. Es zinu, ka Šveicas uh, iestādes un tie, kas Ženēvas konvenciju starptautisko mm, tiesību jomā strādā un dara visu, ko var, bet nu, tie bija tie priekšlikumi, ko es gribēju izteikt Langa kungam. Es nezinu, vai tas atrisinās problēmu, bet nu, es negribētu vairs ilgu laiku palikt šajā situācijā, kad nu, ir absolūts uh, nespēja rīkoties. Tas nav izturams. Un katreiz, kad runājam par šiem uh, jautājumiem un šīm problēmām, katreiz ir jākonstatē, ka uh, esam nespējīgi rīkoties. Nu, tie bija tādi pāris ieteikumi. Un uh, paldies tiem, kas uzstājās. Viņu stāstiem bija ārkārtīgi interesanti un arī uh, izstrādāti. Paldies, vai vēl kādu kolēģi, kas vēlētos izteikties? Lūdzu, Kortas Lastukungs. Sí, yo quisiera agradecer a... Paldies. Arī es uh, gribu pateikties uh, runātājiem par viņu stāstīto. Gurens kungs uh, teica, ka šis jautājums mums ir ļoti nozīmīgs, jo no vienas puses uh, Šveicis vēstnieks šeit uzstājās, viņš uh, runāja par to, ka startautiskās tiesības eksistē jau 150 gadus un kam nesam pavirzījušies uz priekšu. Pirmdien Georgievs kundze uzstājās un diskusijā ar mums viņa pieminēja budžetu humānām darbībām kā arī finanšu, daudzgadu finanšu plānu. Tad, kad uh, mums būs finansējums, ir jāizveido, jāizveido arī uh, inspektori posteņi, kas varētu uzraudzīt, kā starptautiskās uh, tiesības tiek ievērotas, kā cilvēku tiesības tiek ievērotas. Protams, ka tas tad būtu ļoti labi, bet. Uh, Es gribu vērsties arī pie uh, DD. Visās uh, politiskajās uzstāšanās reizēs ir jāuzsver tas, ka jāievēro starptautiskās tiesības, un uh, runa iet par to, ka ir jābūt arī instrumentiem, kā likt tās ievērot. Gribu Šveices vēstniekam teikt sekojošo. Aiz viss visas, aiz visiem pārkāpumiem un neievērošanas ir ļoti daudz dažādu saturisku iemeslu. Mēs šajā komitejā par to esam runājuši tirdzniecību ieročiem, cilvēkiem, narkotikām. Un aiz visa tā ir vēl kas cits. Aiz visa tā Un tur mums vajadzētu arī uh, mēģināt to apkarot, un tādēļ mēs arī neko nesasniedzam, jo mēs uh, ne uh, risinām pamatu problēmas. Uh, kaut kādā brīdī uh, mēs. Uh, Mēs konstatēsim, ka neesam um, spējuši šo jautājumu risināt. Tā tad uh, lūdzu EAD politiskajās runās darīt visu to, kas ir tā spēkā, lai starptautiskās uh, tiesības tiktu ievērots. Un mēs visi deputēti šeit parlamentā, mums visiem arī uh, vajadzētu eh, atbilstoši rīkoties ne tikai attīstības un cilvēktiesību komitejā. Mums ir jārūpējas par to, lai budžets uh, humanai palīdzībai netiktu īsināts. Mēs pieņemam šo budžetu. Un tas ir tas labākais, ko šis parlaments varētu darīt. Žalī kundze uh, to zina, visi uh, ir vienoti, nevis maz attīstības komitejā, visās frakcijās. Uh, ka to nepieļausim. Un es domāju, ka mums jāpārliecina arī citi deputāti tā rīkoties. Paldies, saka priekšādātāji. Vēl kāds vēl sviestēties? Nē, nē, nē, nē, jums nav nekāda pienākuma izteikties. Nu, tikai pāris vārdu. Man, diemžēl, nebija iespējas izteikties, nebija, nevarēju uzklausīt arī šos runātājus. Un eh, tāpēc arī īsti negribu izteikties, bet kas, kas attiec uz Sīriju? Tad jāsaka, ka jau no 2004. gada esmu sakojis līdz situācijai un skaidrs, ka šis ir vienkārši briesmīgs gadījums, tā arī nav. Mums toreiz neizdevās noslēgt asociācijas nolīgumu virkni iemeslu dēļ, un mums arī neizdevās nodibināt tādas pozitīvas saiknes ar šo valsti. Bija tādi momenti, kad mums likās, lūk, tūlīt tas jau izdosies. Un tad mm, es palaidu garām uh, šo iespēju. Nu, to pašu arī, tas pats attiec arī uz Sīriju pašu. Nu, tā taču ir valsts, kas ir ļoti īpaša. Nu, man ir tās pašas problēmas, e, kā kolēģim. Šo valsti taču raksturoja sabiedrība, kas ir izglītota, bija ļoti laba tāda valsts pakalpojuma sistēma, viss šī nu, protams, bija ļoti, viss šis policistiskais režīms bija ļoti sarežģīts. Nu, negluži tā kā diktatūra, bet tomēr ļoti spēcīga armijas klātbūtne un ārkārtīgi dīvaini, ka tas tagad tā ir izvērsies, lūk, ir šie opozicionāri, kas ir pret reģi, režīmu kā tādu un, nu, ar visu šo aizturēšanu tālāk, kā tas ir virzījies. Bet tāpat laikā, kā jau teicu, kā jau teicu, tā ir valsts, kas taču nebija ar mm, reliģisku tādu ievirzi, nē, tā bija um, laicīga valsts, atšķirībā no daudzām citām, kas tai apkārt. Un tad, lūk, atšķirībā no rābu pavasara, ko mēs redzējām, kur bija arī, lūk, Krievijas uh, atbalsts un tā tālāk. Mm. Un tad līdzīgi, lūk, Sīrijā sacēlās šie opozicionāri par šo militāro varu, un Krievija pilnīgi to visu bloķē. Nu, lūk, ja, un ja tā šādā gadījumā, ņemot vērā, ka viņi visu šo procesu bloķē, uzbrukot Sīrijai, mēs uzbrukam faktiski arī Krievijai, ne tā, mēs viņiem arī pārmetam to visu. Viņi jau galā piegādā arī šos ieročus. un esam nonākuši pie valsts, kas vairs nemaz neatgādina to Sīriju, ko pazinām pirms pāris gadiem. Manuprāt, tas tiešām ir briesmīgi. Libāna taču turpat blakus ir. Un visu šo iemeslu dēļ mēs arī nevaram tāpēc iejaukties šīs valsts it kā iekšējā, eh, iekšējos notikumos, jo tālāk tas viss var krietni tālāk seksnes līdz. Ja nebūtu bijis tāds fons tam visam, varbūt, ka būtu, mēs būtu varējuši darīt vairāk. Un es atklāt sakot neticu, ka ir kaut mazākā iespēja, nu, vismaz ne šoreizējā, um, sit, pašreizējā situācijā visu šo spēkus paturēt un visu šo, visu šo sistēmu noizolēt tikai un vienīgi uz Sīriju. Nu, politikas izstrādāšanai, protams, vajadzīgs uh, laiks un tā tālāk. Uh, cilvēki tikmēr mirst un iet bojā un bēg. Un... Bet uh, tur taču šajā reģionā vienmēr bijuši daudz reģiskās grupas un tā tālāk. Nu, tas jau nu, nav tāpēc, ka mēs neredzējām, ka šā situācija sāks eh, tur šādā veidā attīstīties, vai lūk, visa šī bruņojuma kontrabandas dēļ, bet tāpēc, ka šajā reģionā ir ļoti daudz dažādu spēku, kas savstarpēji miedarbojas. Nu, lūk, vajadzēja varbūt izveidot šo ne, bezlidojumu zonu, zožlidojumu ziegumu zonu, bet lūk, Krievija atkal ar no savas puses Un tas, protams, viss ir ārkārtīgi dramatiski. Bet es gribu teikt, ka šeit politiski arī tomēr ir kaut kāda mīnusi šī mūsu neobligāto normu sistēma, šī nespēja vērsties pret Krieviju. Mēs visu laiku tikai īstenojam sarunas ar Krieviju, īstenojam sarunas ar Ķīnu un tā tālāk, mēģinam izīt kaut kādu spiedienu uz albasādu, bet eh, viņš taču no labas gribas nekad neatkāpsies, neaizies no šīs valsts. Viņš varbūt nav tik traģisks gadījums kā Kadafī, bet arī viņš pats ir vienkārši nežēlīgumu iemiesams. Viņš nekustēsies no savas vietas. Un to visi saka, to mums saka pilnīgi visu, to saka viņi paši ministri. Un tagad uh, īstenot kaut kādas sarunas ar viņu, mērunāt par kaut kādu provizorisku pagaidu valdību, un nu, es nezinu. Uh, Par to mēs tikai esam runājuši un runājuši. Bet faktiski nav uh, citas iespējas, uh, nekāda cita risinājuma. Vienīgais, ko varam darīt, ir šo spiedienu izdarīt. Nu, tas viss, kas man sakāms. Es atvainojos, ja varbūt tas bija tā mazliet par citu tēmu. Vienkārši es saku, es nebiju klāt, tad, kad pārējie runātāji izteicās bet tikai gribēju lūk paust savu, savu bezpalīdzību un savu viedokli par visu šo sarežģīto situāciju. Atvainojiet. Paldies, turpin pašais. Garans kungs, jūs gribējāt vēl izteikties? Izteikties pavisam īsi, mums jādod prom. Regulāri es uh, uzklausu, kam man vārdu visu laiku nepareizi izrunā. G neesmu Gērings, Gorens esmu. Un uh, ar to ir ļoti daudz, kas uh, saistīts, un Göringa personāši ir tāds ļoti, uh, ļoti. Un es tiešām uzsveru un uh, gribu teikt, ka nu, dažas kļūdas nevajadzētu atkārtot. Uh, Es um, piekrītu Veronikai de Kaiserai un gribu uzdot jautājumu e, e, tiem, kas aizstāv starptautiskās tiesības. Arī es tās aizstāvu, bet jūsu uh, tiesību izpratne vai tas būtu iespējams uh, bruņot uh, nemiernieks šādos uh, konfliktos? Mēs redzam, ka. Uh, valsts vara ir ļoti spēcīga, un šajā gadījumā runājam par Asad valsts varu, vai jūs piekristu tam, ka notiek ieroču uh, piegādes uh, tiem spēkiem, kas uh, tiek apspiesti tādos identiskos gadījumos? Thank you, and now I would like to... Paldies! Nu, tagad pavisam īsi došu vārdu visiem runātājiem, mūsu viesiem. Varbūt mēs varētu sākt ar Nikols kungu, un tad, nu, tā tad otrādā secībā, lūdzu. Nu, pēdējais jautājums vispirms par armiju un opozicionāriem. Nē, esmu pārliecināts, ka šādā konfliktā viss, kas ir vajadzīgs, ir tikai vēl un vēl papildus ieroči, kas tiek iesaistīti šajā situācijā. Un tomēr nu, Eiropas Savienībai, protams, ir ļoti skaidri noteikumi par to, kad tā var pārdot ieročus, piegādāt ieročus un cita veida militāru aprīkojumu trešām pusēm. Un šajos skaidrajos noteikumos teikts, ka tā nevar to darīt, tā nevar veicināt starptautisko humāno tiesību pārkāpums ar šādu rīcību vai cilvēktiesību pārkāpums. Un te, protams, ir ļoti skaidri un gaiši kritēriji, ka arī, un, un ļoti laba informācija no organizācijām par to, ka arī opozicionāri ir pārkāpoši humānās tiesības un cilvēktiesības. Abas puses ir vainojamas pie šādiem noziegumiem. Pr Tāpēc tas nav tāds vienkārši jautājums par to, vai mēs dodam ieročus opozīcijas rokās. Nē, te ir jāveic daudz lielās riska izvērtējums, nekā tas noticis līdz šim. Daudz lielākā mērā arī jāveido dialogs par to, kā minimizēt, kā pēc iespējami samazināt visus šāda veida riskus. Paldies, Langa kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu tikai uh, atbildēt, nu drīzāk um, teikt ļoti atzinīgs, atzinīgs vārds par uh, jūsu analīzi un uh, aprakstot to, uh, ko mēs zinām par situāciju, kāda ir tur, un ļoti sarežģīti izteikt kādus uh, uh secinājumus, un nav tādas vienas uh, politiskas risinājuma iespējas, tas var vēl arī pasliktināties. Uh, Un, ja gribam atrast risinājumu, tad uh, tas jārod sarunu uh, veidā, lai arī cik sarežģīts tas nebūtu. Es, uh, Görans kungs, arī uh, saprotu, ka jūs dusmojaties, ka nu, nekas nav uh, darīts, nekas nenotiek, nav nekādas uzlabošanās. Bet nu, mana loma uh, un kādēļ esmu ieradies šeit, ir aizstāvēt ideju par to, ka ja ir tiesības, ja ir starptautisks nozīmīgas tiesības, kas veido tādu ļoti būtisku bāzi starptautiskai juridikcijai un kurai ir tāds potenciāls, tad mūsu pienākums un arī Šveices pienākums ir to ievērot. Un mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar ICRC, un mēs darām visu, ko varam. Jā, es zinu, ka tie ir tādi diplomātiski vārdi, bet mēs uh, ceršamies, ka mēs gal galā spēsim mainīt noteikošo. Līdz šim ir maz kas ticis darīts. 90. gados pēc augstā kara, jā, maz tika darīts, bet nu vienalga. Mm, šis periods ir ļoti daudz ko ietekmējis. Un ir arī šajā dažkārt briesmīgajā uh, kontekstā pēc Srebrenicas un Ruandas ir uh, tiesas veidotas, nu runājot par uh, represijām. Es gribu teikt, ka arī šajā ziņā ir progress, arī par to es runāju ievadvārdos, arī piemērojot uh, tiesības ilgtermiņā. Arī uh, attiecībā uz uh, iespējamo profilaksi. Bet tas, par ko mēs tagad runājam, ir tāds tā kā iespēju loks un uh, skatīties, vai uh, izmantojot procesu, kas ir deplimātisks, sarežģīts, jo cilvēki ir ārkārtīgi jūtīgi, jo uh, sadalījums arī ļoti mm, dziļi šajā valstī virzīt uz priekšu šo jautājumu risināšanu. Un mēs ceram, ka jaunā pieeja tāda nevis uh, tādus jau izstrādātus priekšlikums izteikt, bet no nu, izstrādot tos uh, kopā, mēģināt dialogu veidā meklēt tādus iespējamos risinājumus. Un es domāju, ka jā, ka šādā veidā uh, progress ir iespējams. Un šajā uh, skatījumā laika termiņš ir uh, četri gadi. Uh, sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesis eh, konferenču starplaikā. Jā, mēs un mūsu politiķi nav apmierināti, bet nu, ideja būtu tāda, ka šī valstu konferences tiek uh, sasaukta, kas uh, katru gadu tiktos un uh, diskusijas nepārtrauktos. Ja jums ir katru gadu konference, tad diskusijas pirms un pēc tam uh, nu, tiek uh, atdalītas viena. Uh, pēc otras, bet nu, tajā pašā laikā jautājums netiek atrisināts. Paldies, Lankungs! Nu, tūka būs ar mums vēl 5 minūtes, tāpēc gribētu lūgt jūs izteikties pavisam īsi. Mēs vai Debora Auerkungs, varbūt jūs? Un nu, paldies, priekšsēdājs kundze, arī pavisam īsi. Es gribu izteikt trīs piezīmes. Uh, Es, protams, uzklausīju visu, kas tika teikts par to, ka ir nepieciešami skaidri un spēcīgi es vārdi par to, ka ir jārespektē starptautiskās cilvēktiesības. Un tie secinājumi, kādi pie, tika pieņemti ministra padomē, uh, šo pirmdienu un atbilstoši astotajam paragrāfam, nu vismaz uh, formulējums ir skaidrs, tiek runāts par atbildību, par nesodāmības izskaušanu, par uh, starptautisko kriminālu tiesu, par tā darbību, lai arī nu, nostājas vēl ir uh, atšķirīgas, un vēstniekums es atsaukšos arī uz Šveicas valdības vēstuli. Šādā gadījumā vismaz tādā formulējuma ziņā ir skaidrība un noteiktība. Tas ir atzinīgi jāvērtē kā fakts. Tagad par uh, ieroču jautājumu. Es, protams, nevaru par, uh, tikai par šo jautājumu vien runāt, bet no nu, diskusijas, kādas bija uh, padomē starp dalību valstīm, kas uh, nevienojās par divu dalību valstu izteiktu priekšlikumu un uh, pievienošos kolēģim no Amnesty uh, uh, International par risku novērtējumu. Es domāju, ka uh, ir jānovērtē riski pirms sākt darbību šādā virsienā. Tagad par to, cik steidzam ir jārīkojas un cik steidzams ir uh, risinājums. Uh, jā, ir jārīkojas ārkārtīgi ātri. Mēs esam ārkārtīgi, nu, teiksim, nu, nevis pārsteigti, bet nu, tas, tas krīze ir milzīga strīga. Dekeizers kundze runāja arī par to, ka tā ir ne tikai Sīrija, bet arī kaimiņu valsts, jo tā šī krīze var iespaidot Libāni, Žordāni un jau kā tāda papildus politiskajam aspektam tā ietver sevi arī milzīgu destabilizācijas risku šajās valstīs tātad humanā palīdzība. Nu, nebūs tikai tā, ka būs tikai viens politiskais risinājums. Ir, um, ir jābūt politiskiem risinājumam, kas būtu ilgtspējīgs, ilgtermiņā pielietojams, lai varētu veidot un atjaunot um, valsti, sabiedrību, kas būtu stabila, kurā cilvēktiesības uh, tiktu uh, respektētas. Thank you. And I understand, Mr. Swan, you do not want to take the floor. Uh, would... Paldies, tātad visi ir izteikušies. Nenākšu klajā ne ar kādiem secinājumiem, tikai pateikšu, ka lūk, tas, ko es esmu uzzinājis, nu, ne gan attiecībā uz Sīriju, bet attiecībā starptauti, uz pamats nostādām attiecībā uz starptautiskām humanajām tiesībām ir tāda, ka lūk, šādas tiesības, protams, pastāv pamats nostādas arī, bet šķiet, ka nevienam īsti nerūp šobrīd, un arī debašu par to nav. Uh, drīzāk debats ir geogrāfisks raksturs Un tad neviena no darba grupām ar to nenodarbojas. Nu, šķiet, tas ir tas, ko uzzināju. Varbūt, ka tomēr vajadzīgs vēl vairāk informācijas, un laika gaitā mēs varbūt tiešām varētu uzaicināt padoms darba grupas priekšsēdētāju, kas strādā pie starptautiskajām tiesību normām, lai noskaidrotu, kāda tad ir šie risinājumi, un varbūt, ka varam nākt klāt ar kaut kādiem ierosinājumiem, kā padarīt to visu pārskatāmāku. Bet tagad došu vārdu manai līdz priekšsādātājai. Es gribētu teikt paldies visiem tiem, kas uzstājās par viņu pienesumiem un paldies kolēģiem par viņu darbību, kas ir tik ļoti vērtīga. Mums kopā ir jākonstatē, ka ir dramatiska situācija un mēs nesam spējuši iejaukties Sīrijā, nesam varējuši nomierināt prātus 450 tūkstoši bēgļu, 60 tūkstoši bojā gājušo un tajā uh, pašā laikā 27 valstis eh, egoismu dēļ samazina attīsti, palīdzības apjomu attīstībai, kas ir mūsu vienīgais uh, līdzeklis, kā um, uzlabot situāciju, piemēram, Malī to varam redzēt. Un uh, humanā situācija arī ir ārkārtīgi sarežģīta. Tātad uh, cīņa tikai sākas, bet mēs esam šeit, lai cīnītos šeit un arī uh, citās vietās. Un arī ar tām dalību valstīm, kas nespēja uh, vienoties, lai Asadu uh, izdotu tiesas vajāšanai. Tātad uh, paldies jums visiem, ka bijāt uh, šeit uh, un uh, strādāt ar šo ļoti nozīmīgo tematu, un uh, īpaši vēlos pateikties Barbarai Lohbīleres koncei. Sorry, Mr. Svan, can you speak to me? Svana kungs, vai jūs varat varbūt tiešā veidā ar mani sazināties, ja jūs varat tagad vēlties izteikties? Nu, sakiet, sakiet, ko, kas jums sakāms vēl šobrīd. Es atvainojos. Es īsti neredzēju vajadzību izteikties, līdz kamēr jūs nenāsāt klajā ar savu prie, piezīmi priekšādātāju. Bet jāsaka, es nevaru atstāt šo zāli, mm, ar, kur ir radies tāds iespējas, tādu kā jūs visi esat piezīmēs, ka pastāv kaut kāda pilnīgi vienaldzība Eiropas iestādās pret starp, starptautiskajām humanitārajām normām. Tā vienkārši nav taisnība. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir visa šī sanāksmes, kāds ir to formāts. Un, uh, Protams, ka vienmēr Eiropas Savienība tiek aicināta darīt vairāk un rīkoties labāk, tas jau viss ir ļoti labi, bet es tikai gribēju tomēr protokolā kaut vai lai tiek atzīmēts tas, ka, ka mūsu dienestam ir ļoti cieši konkrēta saistība ar šīm startautiskajām tiesību normām, un tīri personīgi var arī turklāt vēl teikt, kad eh, es strādāju pie konkrētas valsts, kad tas bija manos uzdevumos, tad pirms šīm tematiskajām atbildības uzņemšanās brīžiem mums bija rīgadēja apmācība par starptautiskajām tiesību normām, komunitāriem tiesību normām. Tātad tā ir tāda stīziņa, kas iet cauri mūsu visam darbam. Mums vienkārši gribēja, lai tas top skaidrs. Nu, pilnīgi noteikti tas iek, tiek iekļauts protokolā, un jūs varat būt pārliecināts, ka es pilnīgi noteikti sekošu šim jautājumam, un mums arī tālākas debats par to, kā šīs tiesību normas tiek īstavotas dzīvē, un tas notiks šai komitejā. Paldies!